Jauku pēcpusdienu! Allez, nous allons commencer nos travaux, s'il vous plaît. Es vēlos atsākt darbu. Un mums ir jāskata lēmums, ar kuru izveido īpašas eh, programmas, proti Eiropas apvārsnes. Runa ir par mm, atzinumu projektu, ko iesniedz ITRE komitejai. Mm, es vēlētos piesaistīt jūsu uzmanību, ka Tāpat laikā mēs eh, diskutēsim par diviem atzinumiem, proti mm, regulas priekšlikumu programmai Eiropas apvārsnes un otrais mm, priekšlikums, eh, kas runa par īpašo programmu eh, izveidi transporta jomā. Es došu vārdu referentē Virkunenes kundzei, un tad mēs uzklausīsim Uh, kolēģis, uh, ēnreferentus un tad arī komisiju. Virkunenes kundze, tik līdz būsiet gatava. Thank you! Jā, paldies, priekšstādātāji. Diskutējam par apvārsni Eiropa un transporta turismu komitejas atzinumu ITRIS komitejai. Tikai vakar mūsu koordinātori apstiprināja laika grafiku Mums vajadzētu balsot par mūsu atzinumu 15. novembrī. Mums ir eh, nedaudz vairāk nekā viens eh, mēnesis strādāt ar šo dokumentu, šo atzinumu. Un faktiski te ir pat eh, divi atzinumi tehniski raugoties. Es domāju, ka mēs tos sakombinēsim, kad strādāsim, jo tas. Viens tas ir lēmums par apvārsni Eiropa un apmēram 200 grozījumi iesniegti, un tad ir arī regula, uh, apvārsnes Eiropa, tur ir vairāk nekā simts grozījumi iesniegti par šo regulu. Un, protams, ka es domāju, ka vissvarīgākais un interesantākais jautājums parlamentam ir, kāds būs budžets uh, apvārsnim Eiropu, jo, ja, kā jūs atceraties, pavasarī parlamentam pieņem lēmumu, ka mēs vēlamies eh, palielināt uh, apvārsniem eh, par 15%, un daudzi deputāti iznes grozījumu tieši par šo, ka vēlas palielināt budžetu. Tas bija arī mans priekšlikums, ka mēs palielināsim budžetu, līdzīgi kā parlaments pieņēma eh, pavasarī 15%, bet tas, protams, būs interesanti, un tas būs svarīgas diskusijas. Mēs diskutējam ar vairākām grupām un eh, ēnu referentiem, kādā veidā mēs noteiksim šo budžetu. Protams, ka mums tas jākoordinē ar ražošanas komiteju un budžeta komiteju, arī par cit, viņiem citi skaitļi, bet mēs izvirsim paši savu priekšlikumu, kādā veidā mēs uh, nošķiesim šos divus atšķirīgos sektorus. Protams, ka transporta komitejā ir vairāki, uh, ir, ir krietnes atbalstam, ir tīpaši tam, kā transporta sektoram varētu būt vairāk no šīs naudas, un, uh, protams, ka tam ir arī zināmas iemesls pamatojums, ja mēs zinām arī, ka komisijas priekšlikums iekļaut ideju, ka. Kā 35% no apvēršņa naudas, eh, to vajadzētu fokusēt uz tām eh, jomām, ko mēs varētu kombinēt ar klimata pārmaiņu apkarošanu. Tādēļ tas ir svarīgi, ja mēs runājam par resursiem un attīstību transportā un mobilitātes jomā un par dekarbonizāciju, CO2 samazināšanu, tas, domāju, būs viens no svarīgākajām jomām. Un tur bija tāpat arī atbalsts tam paudzes arī grozījumos. Uh, Daudzi no deputātiem atzina, ka turisms nav tik labi iekļauts šajā komisijas priekšlikumā. Protams, mēs vēlamies iekļaut arī turisma sektoru apvārsnē Eiropa, jo mēs zinām, ka tas ir viens no lielākajiem sektoriem Eiropā, un tas ir ļoti svarīgs, eh, un sektors ir, kas palielinās, bet tur ir daudzas problēmas. Eh, tur arī ir resursi un attīstība nepieciešams eh, palielināt ne tikai transportā. Es domāju, ka viena būtiska diskusija daļa būs arī par birokrātiju. Tur bija vairāk grozījumi par šo, ka mums nevajadzētu tik lielas administratīvas šķēršas radīt. Un tagad mēs zinām, ka ir, jā, protams, ka ir tas liels darbs. Tas ir uh, izmantošanas procesā ir tiešām krietna birokrātijas daļa, un to vajadzētu samazināt. Tas būtu arī vienkāršāk komisijai un visiem iesaistītēm pusēm, ja nebūtu tik liela darbs jāiegūda šajos administratīvais jautājumos. Tā ir viena svarīga lieta, kas mums, ko mums vajadzētu uzsvērt eh, mūsu atzinumā. Un, protams, ka mēs runājām par atšķirīgām dalībvalstīm, mēs zinām, ka dažas dalībvalstis, kas gūs lielāku labumu no apvāršņa Eiropa, kas ir guvušas lielus panākumus šajā programmā, un savukārt ir citi, kuri nav guvuši tik lielus labumus un jāraugās, kā mēs labi varētu iedrošināt tās dalību valstis un tās iestājas puses, kas līdz šim nav bijušas tik veiksmīgas uh, iepriekšējā programmā un kā viņi vairāk varētu piedalīties nākotnē. Tā pašā laikā, protams, ir arī ļoti svarīgi apvāršanas eiro programmā, ka tam ir jābalstās uz izcilību, tāpat arī nākotnē, bet tāpat ir arī svarīgi sniegt vairāk iespēju arī tām iesaistēm pusēm un valstīm un dalībniekiem, kuri līdz šim nav guvuši tik liels panākumus, uh, aktuālajā programmā. Un, eh, jā, paldies visiem, kas iesniedz grozījumus, kas atsūtīja savus komentārus. Es ar prieku eh, gaidīšu arī ēnu referendu sanāksmes. Eh, mēs tagad grozījumi tiek tūkoti. Un tagad ir iztūkot, un mēs varam uzsākt savu pirmo kompromisu izstrādāšanu. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Virkunenes kundze. Man tas prieks mūsu komitejās veikt projekta dalībniekus Emedrai. Un es arī uh, sveicu uh, ir priekšsēdētāju, kas, kuram te arī kaut kur jābūt. Lūdzu, nāciet, sēdieties, ņemiet vietas. Uh, Jūs esat lepni lūgti. Arī Alžīrijas, Eģiptes, Izraels, Jordānas, Libāns, Marokas, Palestīnas un Tunisijas delegācijas jāsveic, kas arī strādā pie šī, savi, pie šī transporta savienojuma projekta starp Eiropu un Ziemeļāfriku. Ļoti lepni lūgti transporta komiteja Eiropas parlamentā. Lūdzu aplausus viesiem. Alors, vous avez pris les travaux en cours. Tātad, jūs um, mūs pārsteidzat uh, darba cēlienu laikā. Šobrīd runājam par Virkunenes kundzes priekšlikumu uh, par īpašu programmu Eiropas apārsnes. Uh, šī programmas darbības joma mums ir ļoti svarīga. Runa ir par klimatu, enerģētiku, transportu, mobilitāti. Uh, un par mūsu starpsavienojumiem, kas ir jāizveido un kas ir jāfinansē ar šiem pilotu projektiem. Jūs esat lēpni lūgti, mēs turpinam diskusijas, un es dodu vārdu Pruskundzi no sociālistu grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau es uh, prezentācijā par ziņojumu teicu, mēs atbalstām uh, referentes nostāju būtiskās daļās. Es ar plašu atbalstu no manas grupas. Mēs esam pievērsuši galvenokārt šādiem punktiem uzmanību. Ir svarīgi, lai mēs turpinātu strādāt pie tā, kā nodrošināt piekļuvu līdzekļiem, to vienkāršot no programmas apvāršanas un lai nekādā veidā neskarot izcelības principu, to neietekmējot. Mēs vēlamies vienkāršošanu administratīvajā procedūrā. Tas nāktu par labu MVU partneriem lai šeit runātu par eh, reģionālo līdzekļu koncentrāciju un līdzsvaru trūkumu, ņemot vērā sieviešu zinātnieču piedalīšanos, lai to risinātu, mēs prasām arī no dalībvalstīm eh, piedāvāt atbilstošu atbi atbalstu programmas. Mēs uh, gribam, lai tiks palielināts kopējais budžets, uh, it īpaši transporta sektorā, lai tas saņemtu lielākus līdzekļus. Par uh, trešajiem valstīm, kas piedalās, mums ir svarīgi, lai būtu uh, pietiekams datu aizsardzības līmenis kā kritērijs, lai tas tiktu ieviests. Tas kalpotu pirmkārt drošībai, pētījuma rezultātu drošībai un uh, nāks par labu arī tiem uzņēmumiem, kas piedalās un lai nebūtu izmantoto datu ļaunprātīga izmantošana. Bet, diemžēl, vienmēr nav tā, ka visi partneru valstis, kurās ir tirgus ekonomiku un demokrātiskas institūcijas, uh, ka tur eh, tiešām būtu pieņemami datorsardzības noteikumi. Mēs vēlamies, lai šie noteikumi starp eh, publiskiem un privātiem eh, partneriem, lai tas būtu skaidrāk nodefinēts, lai būtu juridiskā paļāvība uzņēmumiem. Esmu pārliecināta un do, ceru, ka mūsu priekšlikumi atbilst referents priekšlikumiem un jau priecājos par kompromisiem, kas tiks noslēgti. Uh, Ļoti svarīgi, lai mēs kā trēna būtu apņēmīgi, vienoti un lai mēs uh, varētu šeit vienoties ar itra kolēģiem. Es priecājos par sadarbību, kas būs nākotnē, un eh, cerams, eh, ka būs pietiekam daudz grozījumi, kas tiks ņemti vērā. Paldies! Merci beaucoup, man... Paldies, Prejusas kundze, un tagad Gezina Meisnere. Jā. Lies paldies referentei Ādas vārdā. Un es domāju, ka mēs vienmēr esam vienotā nostājā, kad ir runa par to, kā, kā piedošo atzinumu itras komitejai. Protams, ka mēs vēlamies arī samazināt birokrātiju, samazināt administratīvo sloku, jūs jau pieminējat, mēs gribam arī, lai būtu izcilības uh, pieeja arī zinātnē. Mēs vēlamies arī, lai rūpnieciskajā vadībā būtu izcilība. Mēs šeit uh, jāfokusējas uz nepieciešamiem prasmēm, inovācijās un uh, apvārsnī Eiropā, kopumā Eiropā Turklāt tā ir viena lieta, eh, viena medaļas puse par eh, grozījumiem, ko es iesniedzu. Otrs ir, kā jūs <clears throat> zināt, eh, tad vēlam, vēlos, lai būtu palielināts šis klasteris par uh, mums ir zila planēta, un šeit vajadzētu runāt arī par okeāniem, un uh, paplašināt šo klāsteru būtu svarīgi, un uh, būtu svarīgi uh, šeit pieminēt uh, zivsaimniecību, akvakultūru, jūras uh, po politiku kopumā. Tad ne tikai šeit, bet itrē arī es mēģinu vienmēr to pievienot, vienmēr, ka tas ir iespējams. Jūs varētu iedomāties, ka arī šeit. Uh, arī kolēģi atbalstīs to. Un turklāt vēl es gribētu arī vēl prasīt vairāk tieši šim klasterim, šim kopumam 10 miljārdi un varētu 16 miljārdus. Tad šie dabas resursi, jūras un okeānu un vairāk naudas. Es to esmu vispieminējis gan apsvērumos, gan arī pantos savos grozījumos. Un tie būs vairāk grozījumi, bet tik tā no mūsu puses paldies. Merci beaucoup, Madame Mesner. Paldies, Mesneres kundze. Dālundei kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vakar IPCC eh, šis ziņojums eh, par, eh, ko sastādīja galvenie zinātnieki par klimatizmaiņām, par BBC žurnālists to apkopoja. Un kas ir tas, ko zinātnieki saka mums? Uh, kā politiķiem jādara, jārīkojas tagad. Un uh, es tagad to ņēmu vērā, lasot uh, dokumenti par apvāršanu 2020. Mums pilnībā vajadzētu izmantot eh, potenciālu pētniecībā un inovāciju. Mums ir jāpalīdz eh, pielāgoties eh, šīm izmaiņām, kas, no nu, kurām nevar izvairīties, bet tās jau ir. Iepriekšējā apvāršanī līdz 2020. gadām mm, tur bija tāda neliela projekta par klimatu, bet tomēr arī ziņojumā no revīzijas palādas tur nebija un neizpildījām šo, šos mēķus līdz 5%. Tas pats jautājums būs arī par citiem pro, projektiem. Un uh, kāds ir ieguldījums, lai samazinātu klimata izmaiņas. Tātad mans atzinums mums vajadzētu darīt trīs lietas. Pirmkārt, eh, būtiski palielināt eh, šo klimatu projektu līdz 15%. Otrakārt, vajadzētu stiprāku regulējumu, lai nodrošinātu, lai sasniegtu šos mērķus. Treškārt, nodrošināt, ka visi klimata projekti sniedz ieguldījumu eh, lai samazinātu klimatu izmaiņas vai palīdzētu pielāgoties. Mums tas ir jādara, lai apvārsni Eiropa uh, lai varētu izmantot visu potenciālu, lai mēs varētu izpildīt visus Parīzes uh, noliekuma mērķus. Paldies Dalundē kungam. Atgādinu, ka šajā komitejā idiotu nav. Par rapport aux journalistes de la busy. Un tas tā rēģējot uz uh, šo IPCC ekspertu saucienu, rīkojieties tagad um, idioti. Uh, Nu, nav šeit idiotu, un mēs esam visi apzinīgi cilvēki, arī saprotam, kāda atbildība mūsu rokās, un mēs to arī izsakām ar mūsu priekšlikumu palīdzību. Kildenes. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Paldies Hennai, Virkunens kundzei par jūsu idejām un pragmatiskos priekšlikumiem. kā Somijas eh, deputāti man te ļoti patīk, un tas nav nekāds brīnums. Es domāju, ka nevienlīdzības starp dalībvalstīm tas ir eh, būtisks jautājums. Tiepaši mēs runājām par klimata izmaiņām un vides eh, jautājumu. Es domāju, vajadzētu darīt visu, lai atbilstu Parīzes noliekuma prasībām. Un mums ir jāmaina savu domāšanu un rīcība. Kas man drusku izraisa bažas, ir, ka ar parasti ar šīm programmām Jā, mums ir tādas programmas, ka MVU viņiem nav tik labi piekļuva šāda veida programmām. Un šī ideja par to, kā samazināt birokrātisko slogu, viņām palīdzētu noteikti. Un ja viņiem varētu būt eh, vairāk atbalsta un viņiem varētu palīdzēt eh, sadarboties kopā ar citiem MVU, īstenot savas idejas, tad šī partnerības ideja, iespējamība savienot dažādas transporta veidus un eh, dažādus uzņēmumu veidus. Šeit domāju par multimodalitāti, Par to esam runājuši daudz šeit parlamentā, bet tas vēl līdz šim tā īsti nedarbojas. Es ceru, ka kaut kad tas tā būs. Un uh, mums jā, kaut kas vairāk, lai to atbalstītu, un kad es šeit runāju par partnerības iespēju, lai veidotu sadarbspēju. Domāju, tas varētu būtu kaut kas līdzīgs, kā teica Gezīne pirms tam, sasaistīt transportu ar ekonomiku, ar pārtiku, ar ūdeni ar visām šīm jomām kopā, tās apvienot un uh, lai būtu mūsu sistēmās un ekonomikas jomās varētu strādāt tā, lai izpildītu arī to, ko prasa klimata pārmaiņu novēršanas mērķis un uh, eh, vides izpildes mērķis. Es ļoti priecājos par sadarbību. Paldies, Kalienēns kundze. Nu, tagad uh, Eiropas komisija. Par jūsu rīcības plānu un ceļakārti šai programmai Eiropas apvārsnes Roberta Zobī lūdzu no komisijas. Thank you very much. Paldies, ka devāt komisijai iespēju komentēt un apmanīties ar mūsu viedokļiem, ar jūsu komiteju. Šeit ir vairāki jautājumi, kurus jūs jau pieminējāt, kurus jūs jau izvirzījāt. Uh, kas ir ļoti svarīgi mums arī, un es domāju, ka tie jau ir ņemti vērā arī komisijas priekšlikumā. Es šeit, piemēram, atsaucos uz mērķi par uh, CO2 samazināšanu, tas ir klāsteris 4, klimata, enerģijas un vidas priekšlikums, uh, tāda šī sistēmiskā pieeja, lai sasniegtu šādus mērķus un rīcības uh, nostājas līnijas, kas ir izvirzītas lai varētu visus mērķus sasniegt emisiju un piesārņošanas samazināšanu vispārīgā nozīmē. Šis 50% eh, mērķis jau tika pieminēts, tas jau ir sasniegts eh, enerģētikas programmā apvārsnē 2020, bet mums tomēr ir jāņem vērā, ka arī citas programmas, kas nav tik ļoti eh, svarīgas tieši klimata mērķiem, kā piemēram ELS Mums ir jāatrod tās labs līdzsvārds, ņemot vērā, kā apvārsnes 2020 jau bija, jau nosēdz arī sektorus, kas varbūt nav tik nozīmīgi tieši uz eh, klimata ietekmi. Par turismu. Turisms ļoti svarīgs. Eh, varbūt tas nav tiešām pietiekami daudz ņemts vērā. Mēs uh, ņemsim vērā jūsu ieteikumu, ka vajag izveidot sasaisti ar transportu, mobilitātu un turismu, un ka šajā sasaistē ir jābūt vairāk skaidrāji Par vienkāršošanu es domāju, ka komisijas nodoms ir virzīt uz priekšu to, kas jau ir uzsākts apvārsnē 2020. runājot par eh, piekļuvas vienkāršošanu un līdzdalības piešānošanu. Paplašināšana tika pieminēta, tas ir svarīgs jautājums. Es domāju, ka mēs mēģināsim atrast pareizo līdzsvaru ar mūsu priekšlikumu starp nepieciešamību nodrošināt eh, izcilību, bet tajā pašā laikā arī īstenot nepieciešamību nodrošināt, ka mēs pareizi nodrošinām eh, dalību valstu līdzdalību un novērst trūkumu šajā ziņā. Tas ir tas, ko es vēlējos teikt. Paldies! Merci beaucoup pour conclure le débat. Lielas paldies, un tagad uh, Virkunens kundze, mūsu referenti. Jums pēdējais vārds. Jā, paldies. Eh, man nekas vairāk nav ko piebilst. Tikai paldies eh, visiem par jūsu komentāriem un arī komisijai. Un eh, mums ir jāsāk strādāt reāli ar ēnu referentiem, un es domāju, ka mums tāda laba iespēja izstrādāt tiešām labu atzinumos komitejā, jo šķiet, ka tādā vispārīgā nozīmē mēs, mums ir tādi paši mērķi, un domāju, ka tie būs ļoti labi ziņojumi, par ko novembrī balsosim Strasbūrā. Jau priecājos eh, par turpmāko sadarbību, liels paldies visiem, kas iesnieguši grozījumus un kas strādāja pie šī atzinuma. Merci beaucoup, Madame Verkunen. Paldies, Virkunenes kundze. Es atgādinu, ka grozījuma mm, iesniegšanas termiņš ir 11. Sep... 13. septembris 13. septembris, uh, pulksten 12. Un tagad uh, mēs ejam tālāk pie nākamā punkta, uh, kas ir um, vēl viens mūsu atzinums, par kuru atbildīgs Miltenberga kungs. Runa ir, runa ir par um, transportlīdzekļu drošības ceļiem uzlabot eh, ceļus, manuprāt, tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ne tikai šajā komitejā, bet tāpat arī, kā mans darba uzdevums, eh, ir, būs atzinums arī IMCO, tāda kopīgā drošības eh, regulē. Es pilnībā esmu pateicīgs par iepriekšējo darbu, ko ir veicis Koha kungs, kā nodrošināt automobīļu drošību Eiropas Savienībā. Es arī atbalstu komisijas priekšlikumu un arī uh, laika grafiku, jo mēs zinām, ka eh, šis eh, ceļu drošības jautājums ir eh, būtisks. Un Eiropas Savienībai vajadzētu arī rīkoties konkrēti, lai jauno transporta līdzekļu drošība, tas ir ļoti ietekmēs, atstās ietekmi uz uzlabot ceļu drošību Eiropas Savienībā. Tāpat arī uh, novērsīs negadījumus kuros iesaistīt cilvēki. Šeit, protams, būs arī ātruma. Uh, Šie ārkārtas uh, sistēmas un drošības sistēmas, un tāpat arī datu uh, ierakstītājus, saglabātājus. Un tas, protams, tāds ļoti tāds uh, ambiciozs ietvars, uh, kas uh, sniegs eh, lielu ieguldījumu, lai padarītu eh, Eiropas Savienības eh, transporta līdzekļu sistēmu kā ļoti sadarbspējīgu un savietojamu. Tātad, pirmkārt, drošību vajadzētu garantēt visur Eiropā visiem transporta līdzekļiem, neatkarīgi no tā, kas tas ir par segmentu vai arī kādā kategorijā šīs transporta līdzekļi. Un tas vajadzētu, tam vajadzētu attiekties tiešām uz visiem transporta līdzekļiem. Personāla datu apstrādē jāatbilst uh, vispārīgai datu aizsardzības regulai un pašreizējais priekšlikums eh, nav pietiekami konkrēts eh, šajā ziņā. Tur vajadzētu būt vairāk eh, konkrētām drošības garantijām, kā piemēram datu saglabātāju ierakstiem. Tur ir arī jautājums par to, kas piekļūst šiem datiem, kas ir datu uzturētāji, glabātāji. Un arī drošības uh, iekārtas, tās nedrīkst vienkārši atstāt, tās ir jāpārbauda, un uh, vajadzēja būt garantētā to, to drošībā, piemēram, šo ātrumu asistences sistēmas, eh, un eh, tam ir jābūt eh, tā, ka ir tiek korekti, pareizi interpretēti ātrumu ierobežojumi. Un uh, Tam ir jābalstās uz labas kvalitātes datiem un noslēgumā arī par izmaksu efektivitāti. Tā ir jābūt nodrošinātājiem un transporta līdzakaļiem ir jāpaliek eh, tādiem, lai tos varētu atļauties gala lietotāji. No patērētāju eh, ir, lai viss šī informācija būtu ļoti skaidra un eh, draudzīga patērētājiem. Uh, Mums ir vajadzīgiem visiem eh, šī drošības eh, politika un ir jāsniedz eh, ieguldījums, lai palielinātu transporta līdzekļu drošību Eiropā. Paldies par uzmanību. Es labprāt sadarbošos ar citiem ēnu referentiem šajā svarīgajā jautājumā. Merci beaucoup, monsieur. Paldies Van Miltenberga kungam. Un tagad, nekavējoties, dodu vārdu Korkungam. Kahakungs, jā, paldies priekšsēdētāja. Cienījamais Miltenburgu kungs, kolēģi, jā, paldies par tavu ļoti zalieto atzinumu, kas būs eh, labs eh, pamats eh, nākotnes darbā. Ir īpaši ambiciozs tu gan nebija, bet tas tādam tev nebūtu nebija jābūt. Es pieņēmu, ka tas ir saistīts ar to, ka tu esi apmierināts ar komisijas priekšlikumu. Es arī esmu apmierināts Un tādēļ arī gribu teikt lielu paldies komisijai. Tā gandrīz vai visus priekšlikumus, kas uh, manā ziņojumā par uh, ceļu satiksmes drošību ir gandrīz vai visu pārņēmusi. Tas nav tikai iepriecinoši, bet tas parāda arī, ka mēs esam kopā uz pareizā ceļa. Pa šo ceļu mums arī turmāk vajadzētu iet kopā. Tas ir ceļš, kas noved pie tā, ka mēs uh, eh, jaunu šo. Uh, atbalsta sistēmu iebūve eh, paredzam, bet tas attieksies tikai uz tādām sistēmām, kas eh, sniegs būtisku ieguldījumu ceļu satiksmes drošībā un vienlaikus eh, arī nepalielinās būtiski automašīnu cenu. Ir izdevies tieši to konstatēt mums kopā, un es domāju, ka uh, Eh, tas rūpēsies arī par to, ka vecākās mašīnas, eh, citādi būtu tā, ka vecākās mašīnas vēl pārāk ilgi paliek tirgo, ja pa, jaunās mašīnas būtu pārāk dārgas. Šīs eh, asistents sistēmas, par tām mums ir vajadzīga saistošas normas, ka tās ir jāizmanto. Tas ir jāizmanto, jo ceļu satiksmes drošība tam nevajadzētu būt naudas maka jautājumam. Tam vajadzētu būt Eiropas standartam. Bet arī šajā labajā komisijas priekšlikumā uh, Tomēr eh, viens vai otrs punkts tomēr vēl ir vairāk jānoslīpē. Lai no tā tiešām būtu šāds, eh, iz, no šāds eh, jā, di, dimanta, lai vedotos izdimants. 300. 135 tūkstoši bija ievainoti pagājuši gadu visā Eiropas Savienībā, un uh, mums tomēr šie skaļi parāda, ka mums tomēr jādara vairāk, eh, lai nodrošinātu eh, transporta līdzekļu drošību, ceļu satiksmes drošību. Arī labiem eh, šoferiem reizēm ir vajadzīgi tādas asistents atbalsta sistēmas, jo tās tiešām sniedz lielu ieguldījumu ceļu satiksmes drošībā. Es grozījumu veidā tiešām mēģināšu vēl noslīpēt šo cēlo diama, dimantu, un ir vēl, e, tomēr jāatbild mums vēl uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, vai šīs e, šoferu asistents sistēmas, vai tās ir izslēdzamas visiem? Ja ne visiem, tad kuras varētu uh, varētu izslēgt un kādā veidā tam vajadzētu notikt, tēmiski raugoties. Ja mēs visas varam bez problēmām atslēgt tikai tādēļ, ka mums krīt uz nerviem brīdinājums signāls, tad nebūs eh, nekāds liels ieguldījums drošības sistēmā. Tas būs minimāls. Otrakārt šīs mm, šoferu asistents sistēmas vai to. Vajadzētu varētu regulēt šoferiem pašiem, bet domāju, ka jā un nē vienlaikus. Pa lielāko daļu es teiktu jā, bet kādreiz šoferiem tieši kaut kas jādara. Uh, ko mašīna viņam neatļautu darīt, lai izvairītos no negadījuma vai izvairītos no sastrēgumiem, bet es jau tagad priecājos par turmāko sadarbību ar tevi un arī citiem ēnu referentiem. Lai tiešām šo dimantu izdotos noslīpēt sevišķu skaistu, lai viņš nākotnē dotu īpašu lielu ieguldījumu. Paldies, Sinalovas kundze. Jā, paldies par to, kas niedzētu vārdu. Paldies. Um, jums, kā referentam par priekšlikumu, es domāju, tas ļoti labs pamats mūsu darbam. Es piekrītu referenta izvērsītām mērķim, ka šo atbalsta sistēmu mērķis ir samazināt eh, satiksmes negadījumu skaitu uz ceļiem, kurā ir iesaistīti cilvēku upuri. Un komisijas eh, regulējums uh, balstās uz vairākiem svarīgiem elementiem, kas tiešām var uzlabot transporta līdzekļu drošību un novērst uh, negadījumus, kurus iesaistīt cilvēki. Iepriekšējais nosacījums, eh, lai varētu izmantot šos instrumentus, ir, eh, lai to šoferi automašīnu vadītāji pieņemtu. Viņam vajadzētu atbalstīt un vērtēt to kā kaut ko, kas palīdz, un nevis kas tikai uh, rada stresa faktoru braukšanas laikā. Tas pats attiecas arī uz eh, personu datu aizsardzību. Mums eh, tas ir jāpatur prātā. Bez šaubām šīs sistēmas būs atkarīgs no tā, vai darbosies infrastruktūra. Tas arī ir jāņem vērā. Labi domāti elementi un nedarbosies, ja būs slikta infrastruktūra. Un tas ir kaut kas, eh, ko mums nevajadzētu pieļaut. Esmu sagatavojies diskutēt par eh, šo laika grafiku, par to, kā darbosies šīs atbalsta sistēmas un kādā veidā tās varēs tikt aktivizētas. Es ceru, ka mēs eh, sagatavosim tādu ļoti ambiciozu atzinumu, kas varēs turpināt mana kolēģa Koha kunga. Kur, iesākto darbu, viņš bija priekšgājējis eh, šim priekšlikumam, viņš priekš, jau bija pie tā strādājis. Un cerams, ka būs labi noslīpēts dimants. Paldies! Madame Kilonen. La... Kilonens kundze, lūdzu. Dear Chair. Cienījumā priekšādātāja ciemē kolēģi. Paldies, Matīs, par tavu darbu ar atzinumu projektu. Protams, mums ir jāsaprot, ka mēs neesam sākuši pie nulles. Ir jau liels darbs bijis paveikts pirms tam, un mums būs jādara vēl vairāk drošības jomā, bet domāju, tajā pašā laikā mums ir arī jāņem vērā to, ka jāizteno zemu emisiju pieeja, tam ir jābūt roku rokā, gan drošībai, gan zemes emisijas. par ko es šeit domāju, šīs autonomās sistēmas, kas arvien ātrāk un ātrāk parādās attiecībos visiem transporta veidiem, ir īpaši ceļu transporta, protams, arī jūras jomā. Bet ja viss šīs sistēmas, ja tās ir vienkārši lietojamas un cilvēki, tad nevajadzētu baidīties un bažīties – vai viss šī informācija ir izmantot pareizi, vai šī informācija ir nodrošināta. Mēs vēl pagaidām izmantojam šādas TBS sistēmas. Un ja nav internets uh, automašīnā, tad uh, kā tad ir tas ar to sūtīšanu, nosūtīšanu? Mums jādomā vairāk par to, ka visu veidu sistēmu, visu veidu aprīkojums uh, un arī jaunās, kas parādīsies, vai tas ir vienkārši ārtojumi lietojams patērētājiem, vai to vienkārši saprast. Nu, pagaidām nevēlos vairāk neko teikt, vienkārši vēlu, lai būtu veiksmīgs labs darbs, un ceru, ka varēsim sniegt vēl komentārus arī kopē darba procesā. Paldies! Madame, merci beaucoup, madame. Paldies, Kilenens koncepts. Es izteikšos arī pati, jo man šķiet uh, visi skatās ar lielu uzmanību uz šo ziņojumu, jo drošība taču ir satiksmes prioritāte. 25 tūkstoši, uh, 26 tūkstoši īstenībā pēc pēdējiem datiem cilvēku, kas zaudējuši dzīvību šogad un arī katru gadu. Viena persona, kas zaudē dzīvību, var uh, ietekm, izraisīt septiņu citu cilvēku ievainojumus, dažādu smaguma ievainojumus, um, dažkārt arī uz mūžu. Tas ir ļoti nopietni. Mums jārīkojas. Un uh, visefektīvākie pasākumi jāievieš. Uh, jo gal galā mums jāsasniedz nu, mērķis, ko sev esam uzstādījuši. Nulle upuru uz ceļiem. Mums ir Koha kunga lielisks ziņojums par šo tematiku, bet runājot par ceļu drošību, drošības ceļiem, mums nepieciešama globāla vīzija. Drošības ceļiem attiecībā uz infrastruktūru, transporta līdzekļiem, braucējiem un arī visi saistītie pasākumi aktīvas drošība, pasīva drošība, lai visos līmeņos mēs būtu efektīvi. Otra lieta - uzskatu, ka dalību valstīm vajadzētu veikt efektīvas, regulāras uh, pārbaudes uz ceļiem. Galvenais negadījuma iemesls mēs zinām vienu pamat iemeslu, kāpēc, ka, kāpēc tas notiek ātruma dēļ. Pārmērīgs ātrums, uh, neadekvāts ātrums. Ir valstis, kas šobrīd rīkojas, piemēram, Francija. Francija atkal ievieš uh, ātruma samazinājumu līdz 80 km/h noteiktos ceļa posmos. Un es uzskatu, ka noteikti vajadzētu domāt par to, ka rīt mums. Uh, būs jānosaka šīs veicamās pārbaudas MANA kategorijās. Šim kontrolēm jākļūst daudz uh, stingrākam, tas ir ļoti svarīgi, ne tikai uh, transporta līdzekļi jākontrolē, bet jāskatās arī uz braukšanas un atpūtas laiku ievērošanu braucējiem, ko, par ko bieži aizmirst pārbaudas laikā. Un vajadzētu izstrādāt kopienas uh, normu Uh, lai uh, izveidotu tādu mm, labi izbraucamo joslu ātrās uh, palīdzības mašīnām, ugunsdzēsēju mašīnām un tam līdzīgi. Tad parūpēties par drošības līdzekļiem, elektroriteņiem. Un te mums daudz kas jādara vēl. Mums ir tehnoloģijas, jūs to teicāt. Kiljanēna kungs, eh, Sinolovas eh, kundze un eh, Van Miltenburga kungs to arī teica. Šī digitālā revolūcija ir notikusi. Un tagad mēs jau varam nedaudz uz priekšu paredzēt to, kas notiks. Vims Vandekamps uh, gatavo ziņojumu par autonomiem transporta līdzekļiem. Uh, un uh, šīs lietas jāsasaista, piemēram, runājot par drošību, vajadzētu pieskarties arī kiberdrošībai. Kas notiek ar piekļuvi datiem, kas notiek ar atvērtiem datiem, kas notiek ar datu aizsardzību, kas notiek ar atbildību un sankcijām, kurš ir atbildīgs par to, kas notiek uz ceļiem. Nu, un šīs digitālās revolūcijas laikā vajadzētu padomāt par ekolu sistēmu paplašināt ieviešanu tagad tā piemērojama riteņiem. Es vēlētos to attiecināt arī uz motocikliem, viegliem transportlīdzekļiem, bet arī mikroautobusiem. Tad arī šī sistēma, lai mazinātu emisijas no transporta līdzekļiem. Un tad um, sistēmas, kas atgādina par siksnas izmantošanu, drošības siksnas izmantošanu. Um, tas viss kopumā ļautu ievērojami uzlabot drošības ceļiem. Un tiešām, Miltenberga kungs, jūs uh, pareizi runājāt par um, marķējumu uz ceļiem. Tam jābūt skaidri redzamam, saprotamam. Un tad arī šīs inteliģentas asistēšanas sistēmas attiecībā uz ātruma ierobežošanu. Uh, jāievēro stop signāli, jāskatās uz uh, ceļu zīmēm. Tas viss um, ietekmē braucēju izturēšanos. Tātad, ko es gribu teikt, mums arī jāveic izglītošanas darbs par to, kā jāuzvedas braucot. Un uh, vajadzētu to apgūt arī bērniem, jo tieši uh, vislabāk var iemācīties tieši bērnu vecumā. Un tas palīdzēs tādu profilaktiski uzlabot situāciju uz ceļiem. Un tagad es skatos uh, Digigro virzienā. Osina kungs, prieks jūs redzēt pie mums. Pastāstiet, ko komisija domā par šo projektu. Paldies priekšsēdētājiem. Es runāšu angliski. Paldies! Paldies uh, par šiem ievadvārdiem Karima un, protams, arī Koha kungu bija ļoti pateikami uzklausīt. Tak tiešām tas ir viens no pamatelementiem, kas diktē mūsu ierosināto ambīciju līmeni šeit. Un tik tiešām tehnoloģiju palīdzību mēs mēģinām kompensēt uh, uh, cilvēku kļūdu faktoru, bet ne tikai. Mēs ieviešam arī tādus veselā saprāta pasākumus, un es vēlos pieminēt priekšlikumus ar uh, tiešu redzējumu kravas mašīnām. Ir uh, šādas prasības viegliem automobīļiem pagaidām, bet ne kravas automobīļiem, kaut arī tas ir absurdi. Tur pagaidām tikai netiešais redzējums tiek pieprasīts ar spoguļiem, bet um, šādu jauninājumu mēs pasargātu motociklistus un ritiņbraucējus, kas ir ļoti ievainojami uz ceļiem un ar jauno kravas mašīnu kabīnu dizainu. Mēs panāktu to, ka braucējs, kravas mašīnas braucējs daudz labāk redz, kas notiek apkārt un var pat nodibināt acu kontaktu. Uh, ar to pašu riteņbraucēju vai motociklistu. Un tas neko daudz neizmaksā, bet var glābt daudz dzīvību. Nu, es varu piekrist ļoti daudzam no tā, kas izskanēja. Runājot par datu reģistrātoriem, nu, mums ir mūsu šaubas par datu, privātu datu aizsardzību. Un ko mēs šeit darīsim? Mēs uh, šo, uh, šos datus tikai analizēsim. Bet, protams, piemērojot uh, datu aizsardzības vispārējo regulu, nu, mēs paskatīsimies katru atrast optimālo formulējumu, lai būtu skaidrs, ka šos datus citiem nolūkiem neizmantos. Mēģināsim atrast labu līdzsvaru, nu, varbūt daudz pārāk daudz tehnisko detaļu nesaliksim regulā. Tehniskās detaļas, lai paliek sekundārai likumdošanai, bet pamatprincipi tomēr būtu jāizceļ. Runājot par drošības elementiem, kā piemēram inteliģentā ātruma asistēšanas sistēma, te ir šaubas ka tā nevienmēr ir pilnīgi uzticama. Un tik tiešām šīs sistēmas uzticamība daudzējādi atkarīga no ceļzīmēm un digitālām kartēm, kas nevienmēr ir aktuālas. Un tas ir iemesls tam, ka komisija neierosina tādas sistēmas, eh, ko pats braucējs nevar atslēgt. Braucējiem vienmēr būs iespēja atslēgt šo sistēmu, ja viņš redz, ka informācija nav pareiza. Ja arī viņš, pie, ja viņš pieņem lēmumu vai kādu iemeslu dēļ, tas ir viņa lēmums šā, šādos apstākļos, ja viņš vēlas pārsniegt ātrumu limitu, teiksim. Un mēs to izdarījām jo šobrīd uh, mums nav informācijas pierādījumu, ka sistēma būs simtprocentīgi droša, uzticama. Un arī, lai, uh, li, lai pārliecinātu braucējus eh, pieņemt šādu sistēmu, jo, ja braucējs apzinās, uh, ka viņam tiks transporta līdzeklī iebūvēta sistēma, ko viņš nemaz nevar atslēgt un nevar kontrolēt, un nu tad uh, Es nezinu, cik labprāt braucēji to pieņemtu, ka mēs te ļoti uh, cieši strādājam kopā ar DigiMove kolēģiem, kas arī daudz ko dara satiksmes drošības jomā un papētījām šo ceļu zīmju un marķējuma situāciju. Un tur jāizvēlās uh, vispārējā pieeja šiem drošības pasākumiem. Uh, kas jātiecina uz infrastruktūru, ceļu infrastruktūru. Lūk, tas pagaidām no manas puses, un es vēlos vēlreiz jums pateikties par atbalstu. Paldies, Miltenburg kungs, jūs vēlaties apkopot. Paldies, paldies kolēģiem par izteikumiem. Domāju, ka par kompromisu vienosimies tādā vienkāršā ceļā. Izskanēja patiešām. tiešām tādi viedokļi, kas liecina par vienprātību, un komisijai noteikti vajadzētu arī domāt par tiem apstākļiem, kas eh, noved pie sistēmas. Es domāju, ka šī ātruma asistance ir uh, ļoti nepieciešama, un ja, piemēram, ir uh, Eh, mežu ugunsgrēki un jums nākas eh, ātri pamest kādu teritoriju, domājot par savu drošību, par savas ģimenes drošību, par saviem tuvajiem, tad, protams, eh, tas prevalēs pāri ātruma ierobežojumiem. Ja mēs kaut kādas sistēmas uh, ieviešam, tad, protams, jādomā par veselo saprātu. Dažkārt vienkārši nākas noteikts normas pārkāpt, lai izdzīvotu. Es domāju, ka tas, kas izskanēja, ir viegli iestrādājams kompromisa grozījumos. Paldies kolēģiem! Es esmu arī IMCO komitejā aizstājies un kopīgiem spēkiem ar kolēģiem parūpēsimies, lai šis ziņojums tiktu pieņemts ar pārliecinošu vairākumu. Paldies! Grozījumi ir jāiesniedz līdz 18. oktobra pusdienas laikam. Nākamais darba kārtības punkts direktīvas priekšlikums, kas attiecas uz patērētāju kolektīvajām interesēm, atceļot direktīvu 2009 šķērsvītra 22. Esam sagatavojuši atzinumu jūri komitejas ziņojumam. Referents ir Mējerkungs. Lūdzu, jums vārds. Jā, tankišan, Frau Fosī. Paldies, priekšsēdētāji, godētie kolēģi. Es sākumā vēlējos norādīt, ka komisijas direktīvas priekšlikumu mēs vērtējam augstu, kaut vai tam dēļ, ka tas varētu piedāvāt pietiekam augstu juridiskās aizsardzības līmeni mūsu pilsoņiem, patērētājiem. Juri komiteja ir atbildīgā komiteja, mēs gatavojam vienu atzinumu mēs nemēģinām iejaukties jau spēkā esošos mehānismus, kas ir piemēr, pieminēti pirmajā pielikumā direktīvā. Mēs vienkārši vēlamies tādu instrumentu, kas būtu patērētājiem draudzīgs. Īpaši uzsvērt vēlējos to, uh, To vēlēs īpaši uzsvērt, jo esmu iepriekš strādājis tieši patērētāja aizsardzības nozarē. Ja ir eh, kādas arbitrāžas eh, strīdi, eh, jurisdikcija, protams, ir dalība valsts pārziņā, un tai ir jālēm, vai kolektīvā sūdzība ir iespējama un pieņemama vai nē, lai būtu harmonizēta patērētāja aizsardzība, uzskatu, ka ir jāpārstrādā, jāpielāgo, jāaktualizē visas šajā jomā esošās direktīvas un likumdošana vajag piemēroties attīstībai tirgu. Piemēram, gribētu šeit pieminēt arī um, līdmašīnu pasažieru tiesību direktīvu. Ja mēs runājam par šīm kolektīvajām prasībām, mums nevajadzētu domāt par valsts, eh, piemēram, valsts eh, pilnvaru pārņemšanu, par eh, vēršanos pret kaitniecīsku darbību un kriminālu vajāšanu. Domāju, ka komitejā būsim vienas prātis par to, ka nedrīkst uh, Tāpat vaļīgi vērsties pret uzņēmumiem un uh, arī mēģinot viņiem nodarīt kādu kaitējumu. Nē, protams, ir jābūt godīgiem uzņēmējdarbības modeļiem. Gribēju vēl par vairākiem punktiem uh, runāt, kas man šķiet svarīgi un apspriešanas vērti. Tas uh, tiks atspoguļots arī iesniegtajos grozījumos. Ja runājam par konkrētām lietām, te ir iespējama uzlabojuma pirmām kārtām. Ja mēs runājam par kvalificētām iestādēm, vajadzētu definīciju tvert šaurāk, un ja mēs runājam par ilgstošām šīm sūdzībām, kolektīvajām sūdzībām, tas ir labāk jāformulē. Otrām kārtām opt-in sistēma jārunā par patērētāju aizsardzību, un tas, kas šeit tiek minēts, ir pretrunā ar Eiropas tiesisko sistēmu. Tādēļ šāds priekšlikums ir jānoraida. Ir iespējams eh, kolektīvi vērsties tiesā, bet pirmām kārtām jādomā par patērētāju interesēm. Trešām kārtām kvalificētu iestāžu finansējumam nevajadzētu nākt no valsts kabatas. Jādomā ir par uh, apsūdzētā un prasītāja statusiem. Ja mēs runājam par honorāriem, nevajadzētu uh, radīt stimulu uh, liekām tiesvedības procedūrām. Uh, Tādēļ dalību valstīm pašām vajadzētu šo jautājumu atrisināt un visbeidzot piektām kārtām iespējamām kompensācijām, protams, eh, nevajadzētu būt augstākām par radīto materiālo kaitējumu un nevajadzētu to pakārtot eh, vai mēģināt pielīdzināt ASV spēkā esošai likumdošanai šajā jomā. Priekšsēdētāji, tas viss no manas puses un ar prieku uzklausīšu kolēģus. Paldies, Mējērkungs, par šo priekšlikumu atzinumu. Pirms uzsākt debates, vēlējos pie mums sveikt Alilu Latifova kungu, kas Bulgāru parlamentā vada transporta komiteju. Laipni lūgt mūsu komitejā. Merci! De... Paldies, ka esat ieradušies. Jūs varēsiet tagad klātienē sakot mūsu darbam. Kolēģiem došu pa vienai, divai, divām minūtēm, jo esam nedaudz iekavējuši. Marinais Kokungs. Nā, priekšsēdinte. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlējos pateikties Mējer kungam par atzinumu sagatavošanu. Varbūt jau būsiet dzirdējuši, ka jau krietnu brīdi strādāju transporta komitejā. Uh, un mums arī bija jābalso par regulu veltītu pasažieru tiesībām. Uzskatu, ka tas nu dien ir tāds ļoti svarīgs ceļa posms, kuru esam nogājuši kopīgi. Mēs runājam par eh, gan par eh, lidmašīnu, gan arī kuģu pasažieriem. Neatkarīgi no tā, ar kādu transportu viņi pārvietojas, viņu tiesībām ir jātiek aizsargātām ir jāapzinās, kā ar šīs regulas palīdzību mēs varam labāk patērētājiem palīdzēt. Ja patērētāji paši var tiešā veidā aizstāvēt savus intereses, vēršoties pret uzņēmumiem, kas ir eh, tās pārkāpuši, eh, tad šādas kolektīvās sūdzības var būt no nu diena eh, liederīgs instruments. Paldies! Paldies, Marinesko kungs, tagad Fosters kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī atzinuma autoram. Tomēr EKR grupai ir um, visai nopietnas bažas runājot par šo atzinumu. Es domāju, ka tas varētu radīt apjukumu patērētāju vidū, haosu likumdošanas sistēmā un arī eh, varētu šeit būt eh, tāda ļaunprātīga izmantošana. Mums jau ir attiecīga regula, šodien nobalsojām par eh, dzelzceļa pasažieru tiesībām un te ir konfliktu potenciāls. Mēs vispār nedomājam, ka šeit minētās jomas ir jāiekļauj likumdošanas aptvērumā. Uh, Es gribētu pievērsties uh, tikai dažiem problēmu jautājumiem. Pirmām kārtām, ja patērētāji pietiekami labi nav informēti par savām tiesībām un viņi uh, iesaistās kolektīvās sūdzības iesniegšanā, tas varētu uh, radīt liels problēmas, un ja mēs runājam par uh, diezgan um, mazām summām, kas tad notiks ar šīm kvalificētajām iestādēm, un neviens arī patērētājiem nepasaka, uh, kas notiks, ja viņi zaudēs šajā procedūrā, procesā. Vai ir šī optauta procedūra, vai viņiem pašiem tad nāksies uh, sekt tiesvedības izdevumus? Un kas ir šī kvalificētā institūcija vai kvalificētā struktūra, tā ir bezpēļņas organizācija, bet bezpēļņas organizācija nav kas tāds, kas galu galā gada beigās prezentē grāmatvedības bilanci. Jāsaka, ka dalību valstīs tomēr bezpējas organizācijas tiek traktētas atšķirīgi. Šeit nav nekādu precizējumu. Tie ir tikai pāris problēma jautājumi, ko gribēju uzsvērt. Būtu arī interesanti palūkoties, ko varētu teikt jūrī komiteja šajā sakarā. Un visu beidzot šīs kvalificētās struktūras, eh, par kurām neko nezinām, vai tās varēs arī pieprasīt valsts finansējumu, un tad būs šādas struktūras, kas var pieprasīt valsts naudu un galu galā nodokļu maksātāji eh, varētu to kaut kādā veidā līdzfinansēt. Es gribētu, lai jūs varētu kaut ko atbildēt. Bet es katrā ziņā neuzskatu, ka ar šo atzinumu mēs uzlabosim pasažieru tiesības. Katrā ziņā transporta jomā nē. Paldies, un tagad vārds Maisnieks kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Īsi, uh, īsumā daži vārdi vācu valodā. Ja mēs runājam par uh, aviācijas pasažieru tiesībām, Džekija Foster ļoti labi zina, ka vēlamies turpināt darbu, bet nevaram. Uh, to darīt dažādu iemeslu dēļ. Tagad turpināšu angļu valodā, jo man ir jārunā Van Miltenburga kunga vietā. Paldies uh, referentam par šo atzinumu, uzmetumu. Tas ir patiešām svarīgs darbs, kas varēs uzlabot uh, patērētāju tiesības tajā pašā laikā, modernizējot uh, likumdošanu. Esmu arī uh, ēnu referents IMCO un uzskata, ka komisijas priešlikums ir jāizvērtē kritiski. Pirmām kārtām ir jāgarantē tas, ka direktīva varēs vismaz kaut kā minimāli harmonizēt uh, dalību valstu likumdošanu un kalpot kā papildu vērtība jau spēkā esošajiem mehānismiem. Otrām kārtām ir arī jāprecizē finansēm avots, atsaucoties uz 4. pāntu un ko īsti nozīmēs šīs kvalificētās struktūras. Trešām kārtām gribētu uzsvērt, ka tas, kas ir minēts sastajā pantā, ir jāizmanto tikai izņēmuma gadījumos un ir jāparūpējas, lai tā nekļūtu par sistēmu. Visu beidzot, sarežģītas prasības, kas skar vairākas dalību valstis, ir jāizskata īpaši rūpīgi, ņemot vērā arī septīto pantu, kur ir minētas pārobežu prasības, ir jāgarantē pietiekami rūpīgi izskatīšana un arī atbilstība atbilstošo dalību valstu likumdošanai. Paldies, Meistērš kundzei, un tagad Teilor kungs. Paldies! Paldies uh, Maira kungam par darbu pie šī atzinuma uzmetuma. Es uzskatu, ka dīzeļu skandāls un uh, Ryanair uh, uh, lielais atcelto lidojumu skaits uzsvēra, ka mums ir patiešām kaut vairāk jādara patērētāju labā, lai tie varētu arī griezties uh, tiesā, ja tas ir nepieciešams, ja viņu tiesības ir tikušas pārkāptas. Ja runājam par pārobežu pakalpojumiem, šādi pārkāpumi ir uh, konstatēti aizvien biežāk, tādēļ pret to ir jācīnās. Demokrātijas vārdā es vēlētos pieprasīt, lai dalību valstis publicē informāciju par joprojām uh, par tādām e, prasībām, par tādām tiesvedības procedūrām, kas joprojām turpinās. Un kas tad ir šīs kvalificētās struktūras, kvalificētās vienības? Ir vēl citas jomas, kuras mēs vēlētos kā zaļo grupa redzēt iekļautas šajā priekšlikumā. Jārunā arī par tiešsaistes platformām un arī uh, jāinformē iespējamie upuri par to, uh, kādu kaitējumu viņu veselībai vai arī visai videi varētu nodarīt uh, šie izskatāmie pārkāpumi. Es uh, ceru, ka mums ar uh, atzinumu autoru un ānu referentiem vēl priekšā būs uh, daudz ražīgu diskusiju. Paldies, un tagad Kilonēns kundze. Paldies, dārgā priekšsēdētājas kundze, dārgie kolēģi. Jāsaka, ka kolēģis man burtiski vārdus izņēma no mutes. Es atbalstu spēcīgāku kolektīvo sūdzību mehānismu Eiropas Savienībā. Bieži vien situācija ir burtiski katastrofāla. Patērētāji netiek nekādā veidā atbalstīti un, piemēram, ASV patērētājiem ir daudz augstāki standarti, viņiem ir iespēja griezties tiesā, un uh, esmu tādēļ uh, gatava sadarboties ar Maiera kungu, lai atzinumu padarītu vēl labāku. Paldies! Paldies, Kilonens kundze! Bez uh, liekas kavēšanās viena minūte Vimam Fantekampam, kas, diemžēl, ir aizmirsis slēgt mikrofonu. Paldies! Fosters kundzes vārdi mani uzrunāja vairāk nekā tas, ko teica Marians Van Marinesku. Ne jau tādēļ, lai radītu kaut kādas politiskas rīvēšanās. Nīderlandes parlamentā man ir bijis ārkārtīgi daudz problēmu ar šādām kolektīvajām sūdzībām. Man ir divi jautājumi referentam. vai pat tiešām ir jābūt eh, nodarītam kaitējumam. Ir viegli pateikt, ka jebkurš, kam ir eh, Volkswagen Golf automašīna, kas pēkšņi salūst, tad katrs var saņemt, eh, katrs šīs mašīnas īpašnieks var saņemt kompensāciju, bet patiesībā tikai, nu, varbūt kā 10% no šīm automašīnām ir salūzušas. Visas šīs kolektīvās prasības ir ļoti modernas, jā, tas ir mūsu laikmeta simbols, bet Nīderlandē, piemēram, vairākās vietās ir bijušas problēmas. Piemēram, mums ir šī polderu sistēma, um, jūrai atgūtā zeme, un tikai dažās um, kopienās, dažos reģionos tas patiešām radīja problēmas, bija plūdi, bet uh, daudz vairāk patērētāji griezās tiesā nekā patiesībā bija cietuši. Paldies Vanta Kampa kungam, un tagad vārds komisijai Patrāsku kundze. Ļoti lakoniski. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies atzinuma autoram. Uzskatu, ka mums visiem ir kopīgi mērķi, proti uzlabot patērētāja aizsardzību visā ES. Ja runājam par patērētāju kopīgo interešu aizstāvību, mēs vēlamies īstenot spēkā esošos instrumentus gan privātā, gan publiskā plāksnē. Mēs esam ļoti rūpīgi izvērtējuši jau spēkā esošo likumdošanu patērētāju aizsardzības jomā. Vēlamies tādu līdzsvarotu pieeju, jo ir jāgarantē no vienas puses piekļuve juridiskai aizsardzībai, bet no otras puses uzskatām, ka ir jābūt visiem drošības mehānismiem, lai uh, šī sistēma netiktu izmantota kaitniecīgi. Vēlamies arī pēc iespējas vairāk uh, saglabāt uh, dalību valstu autonom, procedurālo autonomiju. Uh, Mēs runājam par procedurālu mehānismu, lai patērētāju tiesības varētu īstenot tādā kolektīvā veidā. Mēs nevēlamies uh, tikai par katru cenu uzsākt uh, tiesvedības procesu. Dalību valstīm tik un tā būs uh, kompetence šajā jomā. Mēs varētu vienkārši norādīt, ko varētu harmonizēt, lai Eiropas Savienībā uh, situāciju varētu risināt efektīvāk. Katrā ziņā šeit ir auglīgs pamats diskusijām, kā li, mums kā līdz likumdevējiem, lai varētu arī domāt par precizējumiem tādos neskaidrākos aspektos. Ja runājam par pasažieru tiesību iekļaušanu pielikumā, to pieminē vairāk deputāti. Jā, mēs to esam pieminējuši, ņemot vērā arī uh, nākotnē paredzēto izvērtēšanu, tad, kad instruments stāsies spēkā. Pašreizējā redakcijā likumdošana patiešām garantē ievērojumu pasažieru tiesību aizsardzību un tiek domāts arī par tiesību īstenošanu divpusējā dimensijā bet nav tāda tiesiski saistoša mehānisma, un mēs esam vairākas reizes pārliecinājušies, ka pasažieru tiesības eh, tiek pārkāptas, eh, nu, ļoti bieži, eh, teiksim, transporta joma ir viena no čempioniem pasažieru tiesību pārkāpšanā, patērētā tiesību pārkāpšanā, ja tā varētu teikt. Mēs vēlamies izvairīties arī no dubultošanās nākotnē, tādēļ uh, ir jau jāiekļauj uh, izvērtēšanas klauzulu pašreizējā likumdošanā, lai pēc kāda laika varētu pastīties un uh, saprast, vai viss ir uh, īstenots saskaņā ar likuma garu un burtu. Paldies! Un tagad vārds Mājierkungam, referentam noslēgumā. Jā, dankeschön. Paldies, paldies kolēģiem par šiem daudzajiem ierosinājumiem. Protams, ir ļoti grūti šeit atrast pareizo līdzsvaru. Mums ir jādomā pirmām kārtām par patērēta interesēm, bet nu, nedrīkstam arī pārspīlēt. tika pieminētas ļoti daudzas jomas, kas patiesībā nav mūsu pārziņā un kas arī attiec uz jūri komiteju. Fosters kundze. Es jau pieminēju to, ko jūs teicāt. Uh, pirmajā, otrajā, trešajā punktā mēs nedrīkstam pieļaut ļaunprātīgu izmantošanu. Ja kāds patērētājs piedalās uh, šajā kolektīvajā sūdzībā, to ir iesniedzis, nu, tad viņam arī aktīvi ir jāpiedalās visās uh, sūdzības izskatīšanas norisēs. Tālāk, runājot par kvalificētajām organizācijām, tas viss šeit ir pietiekami labi definēts. Trešām kārtām nebūs valsts atbalsta finansējot šīs organizācijas. Man liekas, tas ir pietiekami skaidri viss pateikts. Atbildot man te kāmpa kungām. Vai ir jābūt nodarītam reālām kaitējumam? to var izskatīt civiltiesiskās procedūras ietvaros. Protams, ir sākumā jākonstatē, vai šis kaitējums ir nodarīts, vai cilvēks ir cietis, cik daudz, kādā mērā. Tas, protams, ir jākonstatē pirms šāda vēršanās attiecīgajā institūcijā notiek. Paldies kolēģiem par visiem ierosinājumiem un līdz nākamajai reizei paldies Meijera kungs par šo ekspozē. Gribētu jums atkārtot, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 15. oktobrim, pulkstens 16. Fosters kundze, man ļoti žēl, jūs vairs nevarat uh, izteikties, jūs varēsiet divpusēji ar komisiju apspriesties. 15. oktobris pulkstens 16. Grozījumi par atzinumu ir jāiesniedz. Tālāk. Mums ir jārunā par uh, uzņēmumiem, kas izmanto tiešsaistes pakalpojumus. Lūdzu, referentē vārds. Prešedinta. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamās kolēģis un kolēģi, tiešsaistes platformas ir ļoti svarīgas ekonomiskajā attīstībā, ir īpaši runāja par digitālo attīstību, bet, protams, kopumā tautas saimniecībā vairāk nekā viens miljons uzņēmumu Eiropas Savienībā. Uh, izmanto šīs tiešsaistes platformas, lai varētu veikt komercdarījumus. Šī tendence, kā pieauga starpniecības pakalpojumi, izmantojot tiešsaistes eh, pakalpojumus, eh, tas eh, izraisa tādu atkarību komerci izmantotājiem no platformām. Un, protams, ka mainās varas attiecības, ņemot vērā to, ka pašlaik nav neviena likumdošanas akta Eiropas Savienība par šo tēmu, tad šī problēma, proti par attiecībām starp eh, tiešsaistes platformām un izmantotājiem, tā ir jānoregulē, un tādēļ ir labi, ka komisija tagad šo instrumentu iesaka, lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību un godīgāku situāciju starp abām grupām. Regula, kas tiek izstrādāta, radīs juridisko ietvaru, lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību, uh, lai viss būtu pareizi un godīgi starp uh, tiešais platformām un komerc izmantotājiem. Ir svarīgi, lai vispirms tiktu noskaidrots uh, un tiktu papildināti noteikumi, kas precīzi ir komerc izmantotājs tiešais platformām, starpniecības platformām, proti, kas vispār ir tiešais starpniecības platforma. Pagaidām vēl nepastāv tāda skaidra definīcija tiešaistes eh, starpniecības pakalpojumu sniedzēji ir juridiskas personas, kurām ir programmatūra vai mājaslapas, arī mobilo aplikāciju formā, un eh, tās to piedāvā komerci izmantojumi. Tas ir devītais grozījums šāda definīcija. Tādēļ arī būtu svarīgi, lai regula nodrošinātu lielāku taisnīgumu starp starpniecības pakalpojumu piedāvātājiem un izmantotājiem. Šī iemesla dēļ es savā atzinumā esmu mēģinājusi it īpaši pievērš uzmanību dažiem aspektiem, kur tieši par to ir runa, lai kā nodrošināt lielāku godīgumu, vienlīdzību, bet ir arī šajā ziņā vēl citi svarīgi aspekti, piemēram, par autortiesībām runājot. Manuprāt, uh, zīmola tiesības ir vislielākais, lielākā vērtība. Un tādēļ šīs tiešsaistes platformas, kurā ir runa par uh, komerc izmantotājiem, tas ir jāņem vērā. Tur nevar uh, būt tā, ka viņi pārņem visas tiesības. Tāpat arī ir svarīgi nodrošināt lielāku godīgumu un caurskatāmību, un uh, par to esmu sagatavojuši neizniegus grozījumu, lai parūpētos par to, ka nenotiek diskriminācija starp komerc izmantotājiem un uh, tiešais platformām. Arī attiecībos hierarhizācija ir svarīgi, lai komerc izmantotājiem būtu skaidrs visas uh, normas, visas nosacījumi. Turklāt esmu sagatavojis arī grozījumu, lai parūpētos par to, kā katrs katra nepilnīgā informācijas piegāde nevar tikt uzlikta kā atbildība platformām. Tas ir arī komerc izmantotāja pienākums. Ir runa arī par to, ka komerc izmantotāji var izmantot pakalpojumus arī pa citiem kanāliem, bet tas tā vienmēr nav pagaidām. Manuprāt, ir svarīgi, lai vislabākā klauzula var ierobežot konkurences spēju. Es par to arī esmu sagatavojis grozījumu, ņemot vērā to, uh, ka dažas valstis, piemēram, Beļģija, Francija un Itālija, tām jau ir juridiskas normas viņu juridiskais tiesībās, kur ir eh, aizliegt šās klauzulas izmantošana. Mūsu mēķis eh, panākt eh, patiesu digitālu iekšējo tirgumu. Mums vajadzēja harmonizēt pieeju Eiropas līmeni, un vēl pēdējais aspekts, ko es labprāt gribētu pieminēt. Lai parūpētos par to, ka šis eh, regulas priekšlikums varētu tikt arī īstenots, mums bija vajadzīgi 12 mēnešu laiks, lai varētu īstenot nevis tāds, ko iesaka komisija, 6 mēneši. Jo ar to saistīta lielā, liels administratīvas sloks, izmaksas, un ir nepieciešams arī juridiskās konsultācijas šeit uh, izmantot, jo tas galu galā ir jauns politisks pasākums Tas attiecas arī uz uh, sūdzībām, uz šo procedūru, un es domāju, mums vajadzīga lielāka elastība, ņemot vērā īstenošanas termiņus, kas paredzēti šai regulai. Paldies, Tapardalas kundze, un tieši tāpat arī turpināsim vienā līdz divām minūtēm. Virkunenes kundze, jūs pirmā. Yes, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī referentē par jūsu atzinumu tiešais platformas, protams, tas ir ļoti viss pozitīvi, gan uzņēmē darbībā, tāpēc ka MVU šī tiešsaistes platforma ekonomika mums daudz lielākas izvēles, iespējas, zemākas cenas, vairāk konkurences iespēju, bet, protams, ir arī jaunas problēmas, jo dažas no tiešsaistes platformām tās ir tik lielas, uh, ka viņas vismaz nevienojas ar MVU, kas ir ļoti atkarīgs no šīm platformām. Transporta un turisma sektora, tas viens no sektoriem, kas, ko tas ļoti ietekmē e, tiešais platforma ekonomika, jo pašlaik mūsdienās e, cilvēki paši rezervē sev lidojumus un ceļojumus. Un tas, protams, ka ārkārtīgi strauji maina šo sektoru. Nē, esmu ļoti apmierināta, ka mums ir jānosaka uh, regulējums eh, no uzņēmuma uz uzņēmumu. Manuprāt, uzņēmumu to vajadzētu darīt pašiem, bet, kā mēs zinām, tad tas viss nav gluži godīgi. Daži no platformām ir tik lielas, ka viņas faktiski neved nekādas sarunas ar MVU. Un es domāju, ka ir svarīgi, ka mēs mēģinām radīt uh, eh, vienādas spēles noteikumus, nodrošinām, ka ir godīga konkurence, lielāka caurskatāmība. Mums jānosaka, protams, ir arī zināmi noteikumi. Es domāju, ka Komisija ir uz pareizā ceļa ar savu priekšlikumu, tā mēģina nodrošināt to, ka, lai mēs nebūtu pārlieku noregulēti šeit, bet fokusējas uz uh, pareizajām jomām. Trīs vissvarīgākās jomas, uh, proti par termiņiem un nosacījumiem. Un uh, mēs saņemam šeit atsaukus no MVU, ka tas nav pietiekami caurskatāmi, un uh, tam vajadzētu būt vienkārši piekļuvu stāmām skaidrā valodā tam ir jābūt, lai katrs saprot, kas tur ir domāts, un katru reizi, kad platforma kaut ko modificē šos eh, noteikumus, eh, to vajadzētu paziņot, par to vajadzētu paziņot biznesa lietotājiem. Un otra lieta, referente šeit fokusējies uz rankingiem, tas ir eh, ļoti svarīgi patērētāja izvēlē. Tur arī jābūt vairāk nākotnē caurskatāmā, jo cēlēs ļoti mā, grūti MVU un patērētājiem zināt, kāda šie rankingi tiek vispār sastādīti. Un pēdējais punkts eh, - piekļuvi datiem, jo tiešās platformas, viņi vāc ļoti daudz datus un eh, vai uzņēmumi kādā veidā viņi saņem šos datus. Tur jābūt skaidriem noteikumiem par to, kādu dati tiek vākti, kas tiem var pie, piekļūt, kā tie tiek izmantoti. Mums nevajadzētu pārlieku noregulēt šo sektoru, bet eh, šķiet, ka daži not, jauni noteikumi tomēr ir vajadzīgi, jo citādi mums nebūs eh, vienādi spēras noteikumi, godīga konkurence. Paldies, Demis Meikara kungs. Jā, ja, eh, dank aan de. Paldies referentēja par eh, ziņojumu, par atzinuma priekšlikumu. Jūsu priekšlikums ir labs izējas punkts eh, nākamajām konsultācijām. Es personīgi uzskatu un ticu tiešāistas platformām, domāju, ka tā ir ļoti laba lieta. Tā būs arī laba iespēja, lai daudzas lietas padarītu efektīvākas. Piemēram, turisma jomā tas ir daudz ilgspējīgāk, jo tiešsaistes platformas sniedz iespēju, ka mazie uzņēmumi var konkurēt ar lielajiem un patērētāji, turisti saņem labākus iespējas. Un, protams, tiešais tas platforma izmantotāju tiesības ir jāaizsargā, bet ja mēs runājam par viņu attiecībām ar lielajiem uh, multinacionālajiem uzņēmumiem, tas neviļus atsaucā atmiņā Dāvidu un Goliātu. Tādēļ arī šiem pakalpojumiem ir jātiek labāk regulētiem. Uh, ir jābūt vismaz kaut kādiem minimāliem noteikumiem un normām, lai eh, šī uzņēmē darbība tiktu eh, ievirzīta pareizajās sliedēs. Kā referente ļoti pareizi norāda, ir jābūt eh, ļoti labam līdzsvaram starp godīgu konkurenci un patērētāju interesēm. Es tāpat kā referente un komisija uzskatu, ka patērētājiem ir tiesības uh, saņemt uh, caurskatāmu godīgu pakalpojumu, tikai tā varēs vērsties pret negodīgu praksi. Pirmām kārtām uzmanība ir jāpievērš arī uh, Eh, komerc noslēpuma aizstāvībai šajās platformās. Tas ir nepieciešams, lai varētu arī uh, uzplaukt inovācijas jaunajās tehnoloģijās, jauno tehnoloģiju jomās, jaunu uzņēmumos. Es uzskatu, ka ir jābūt arī uzņēmēji darbības brīvībai, eh, īpašumtiesību ievērošanai un um, arī lietišķo izmantotāju informācija ir labi jāpasargā. Nevajadzētu uh, arī būt tādai pārliekai regulācijai un pārlieku sastingušām normām. Tas nevienam nenāks par labu. Ir ļoti daudz milzīgu startautisku uzņēmumu, uh, kas darbojas e, šādā veidā tiešais platformās jau ļoti sen, tādēļ jaunuzņēmumiem nevajadzētu šo pirmo tramplīnu, lai nokļūtu tirgū, padarīt e, pārāk nesasniedzam. Paldies, Demas Mākar kungam, un tagad Teličkas kungs. Uh, thank you, Madam Chair. I will... Jā, paldies. Pavisam ies runāšu. Tādēļ ir nu, zināmi sarežģījumi un visu plānošanu ir tāda, nu, sasteigts laika grafiks. Viens konkrēts punkts, ko gribētu uzsvērt, tas ir saistīts ar faktu, ka komisijas priekšlikums manā atzinumā, nu, tas ir iet pareizā virzienā, un tas ir kaut kas, ko es debatēju šeit arī dzirdu, ka tas ir drusku otrādā virzienā. Mums tāda sajūta, ka tas kā kaut kas tā kā eBay, vai kaut kāds mazs MVU vai patērētājs, bet ir arī cita dimensija. Mums vajadzētu apzināties, ka tas varbūt arī otrādi, pagriezt šo līdzsvaru otrādi. Piemēram, meklēšanas lapas lielās, kas ir tādas ērtas patērētāju acīs lietošanā, tur var salīdzināt, tur arī papildus pakāpojumu un pateicoties tiem Domāju, ka patērētājs saņem arī labāku produktu, ap labākiem nosacījumiem un labāku cenu. Mēs eh, saskaramies ar problēmu no šiem meta, meklēšanas lapām, jo tās vienmēr nesaņem visu informāciju no līdzsabiedrībām. Un tur ir iesaistīt arī pasažieru tiesības, bet es gribētu šeit pieskaist tieši aviācijas laukojumu. Mēs zinām, ka ir īpašas nodevas, ko meklēšanas nodevas, kas uh, tiek paredzētas, bet uh, komisija raugoties uz šī jautājuma risināšanu, tur vajadzētu paraudzīties. Es gribētu arī teikt, ka labprāt sadarbošos ar referenti, bet mums vajadzētu pagriezt šo līdzsvaru otram. Mums ir jāņem arī vērā, ka šīs uh, meklēšanas lapas bieži vien sniedz neadekvātu informāciju. Tur arī nodevas jāmaksā salīdzinājumā, piemēram, ar uh, avio sabiedrību oficiāliem lapām. Lai mums nebūtu vienkārši tāds uh, priekšstats, ka šīs lielās platformas un tikai patērētē, bet tur ir vēl citas dimensijas. Jā, paldies. Paldies, Teličkas kungs. Tēlor kungs, lūdzu. Yeah. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas pieeja. Drīzāk tāda, tāda maiga, mīksta pieeja. Vai raugoties uz mobilitātes pakalpojumiem par platformām, uh, par, par multimodālajām biļetēm, tur ir arī zināmas uh, bažas, šķier, striedu šķir, šķiršanas mehānismi raugoties uz to. Uh, šeit ir arī strīdu izšķiršanas procedūras. Tur runa ir par, komisija saka tā, jā, šiem mediatoriem vajag piedāvāt iespējas, bet mēs uzskatām, ka dalību valstis tām vajadzētu rīkoties dalību valstu līmenī. Un uh, drīzāk ir tā, ka šie biznesa lietotāji vēlas uh, tādu tiešu piekļuvi, un tad par rankingu runājot, šeit ir arī norādes uz uzņēmumu, bet reizēm tas ir tāda paslēpta informācija, ja mēs labprāt uzzinātu, ka, lai no paša sākuma, nu, tad viss tiešām būtu ļoti skaidri parādīts, un uh, ka uzņēmumiem tas nebūtu tādā paslēptā veidā, vajadzētu būt uh, arī reklamēt uh, pašiem savus produktus, bet tam ir jābūt ļoti atklātā veidā. Mēs vēlamies arī teikt, ka rezervēšanas platformās bieži vien ir tādas uh, cenu robežas sliekšņi, un mēs gribam, lai tas būtu tikai tā, tāda pārējuša parādība. Nevajadzētu kaut kādā veidā ierobežot uzņēmumus viņu darbībā. Paldies! Merci. Kironnenes kundze nav? No. Alors je vais prendre... Tā tad. Es pati paņemšu vienu minūti, jo man arī interesē šis teksts tā par Dēlas kundzi. Runājot par digitālo revolūciju un tā tālāk, um, jāpiemin tāda lieta, kā digitālā platforma. Kas ir digitālā platforma? Lūk, um, definīcijās ir problēma ja mēs uh, nedefinēsim jēdzienus, tā kā, tas ir tā kā mākslīgais intelekts. Neviens īsti nezina, kas tas tāds ir. Nu, grūti runāt par lietu, ja nezinām, kas tā ir par lietu. Tātad, kas ir digitālā platforma? Nu, tad vajadzētu domāt par ekonomisko sistēmu, uh, kuras ietvaros nebūtu šīs uh, mūždienu konkurences starp lielajiem un maziem. Tātad mums ir uh, digitālo platformu ekonomiku, kur mēs piedāvājam pakalpojumu, kas uh, nav uh, sadarbības um, ekonomikas pakalpojums, kur tomēr vajadzētu dalīties. Aba šīs sistēmas izmanto digitālo platformu, bet ekonomiskie modeļi ir atšķirīgi. Tomēr šīs sistēmas var um, sadzīvot, bet uh, vajadzētu skatīties, kā digitālās platformas var veicināt šādas sadarbspējīgas ekonomikas. Un ja mēs nevaram tagad nošķirt vienu no otra, nu tad mums nebūs ko reglamentēt. Tātad es arī iesniegšu attiecīgus grozījumus. Eiropas komisijas dod vārdu Koniga kungam, lūdzu. Merci, madame prezident. Paldies. Tik atļaujiet man izteikt trīs vismīzus punktus. Lies paldies par ziņojumu un visas eh, par idejām, kas šeit tika izteiktas sanāksmē. Jā, tas tāds ļoti uz mēķi virzīgs instruments. Eh, raugāmies, kādas attiecības eh, šai platformām pret uzņēmumiem un tur risinot to tā nav vienkārši platforma regulēšanas jautājums, kas mēģina nu, atrisināt visus jautājumus, kas ir platformu ekonomikā pašā. Un, eh, Tur, protams, ir daži citi instrumenti priekšlikumi, kas attiec uz eh, patērētājiem vai uz konkurences tiesiem un tam līdzīgi. Tā pašā laikā tas ir arī horizontāls jautājums un var attiekties uz visiem sektoriem, bet eh, nepiedāvā konkrēts risinājumus individuāliem sektoriem. Un varbūt, ka tas ir pārāk pārāk maz skats. Mūsuprāt, tas ir būtisks pirmais solis, kas uh, ietekmēs, uh, ja mēs raugāmies uz normas par to, kādas ir kompensācijas. Bieži vien ir problēmas, uh, kas parādās lietotājiem platformās, un tas uzliek, protams, saistības platformām drīzāk nekā biznesa lietotājiem, komerclietotājiem. Tajā pašā laikā mēs drusku esam atturīgi un negribam iet pārāk uh, tā, tālu un uh, ievies šeit kaut kādus konkrētus sodus. Jo mēs domājam, ka šoreiz uh, šajā fāzē, šajā ļoti dinamiskajā jomā tas būtu pārāk gari, iet pārāk tālu. Un daudz no jautājumiem, kas tika uh, pieminēti, uh, pat ja dažas dalība valstis eh, jau pieņemuši konkrēts lēmumu šajā jomā, bet mums eh, jau domājam par, mm, eh, jau par nākamo soli un ja kaut ko darījuši, piemēram, par novērošanu šajā platformā ekonomikai. Un tur galvenokārt ir notiek fokusēšanās uz šāda veida konkrētiem jautājumiem, piemēram, par diskrimināciju, par piekļuvi datiem un arī par atsevišķām likumu klauzulām, MFN klauzulām. Uh, Jā, un es priecājos jau par turmāko sadarbību. Paldies! Paldies eh, komisijai un tāpardēls kundze jūsu noslēdzošie vārdi. Jā, paldies! Paldies visiem kolēģiem, ēnu referentiem. Gandrīz simtprocentīgi piekrītu visiem jūsu priekšlikumiem, tos varēšu iekļaut. Sākumā jau teicu, ka arī es nevēlos pārlieku lielu noregulējumu, bet tomēr es domāju, ka ka mums vajadzētu minimālo harmonizāciju likuma normās Eiropas Savienībā, lai izvairītos no šīs, eh, šī sektora fragmentizācijas. Dažās dalību valstīs jau ir pašiem savi likumu, kas noregulē noteiktus aspektus saistībā ar tiešu saistes eh, starpniecības pakāpojumiem. Es arī piekrītu pieņēmumam izteikumā, ka mums ir vajadzīga ļoti skaidra definīcija, kas vispār ir tiešsaistes platforma un kādas izskatās attiecības un sadarbība starp tiešsaistes platformām un komercizmantotājiem. Nav jau tikai ļoti lielas platformas, bet arī mazākas, un arī tām ir nepieciešamība attīstīties, iespēja attīstīties. Tāpat mēs arī atbalstām caucamo kopīgo ekonomiku, dalītu ekonomiku. Mums ir jānoregulē ļoti skaidri sadarbības starp platformā no vienas puses, no komerc izmantojuma no otras puses. Mums ir vajadzīgs godīgums, caurskatāmība, godīga konkurence. Mums ir vajadzīgs arī līdzsvars starp šīm abām iesaistītēm pusēm tirgu no vienas puses platformā, no otras puses komerc izmantotājiem. Pēdējais punkts. Eh, Pāvils Teļičs, ka diemžēl jau ir aizgājis, bet es piekrītu viņa priekšlikumiem proti. Uh, ka ir jāpārbauda priekšlikumi, kur ir runa arī par salīdzināmām platformām, par cenu salīdzināšanu, raukoties uz aviācijas lidojumu cenām vai uz turismu pakāpojumu cenām. Tad šis salīdzināmības aspekts ir svarīgs jautājums. Mēs vēlamies digitālo ekonomiku, lai tā virzītos uz priekšu, mēs vēlamies to atbilsti, atbalstīt attīstību, tādēļ mums ir vajadzīga gan notiekuma, gan arī līdzsvars starp tam saucamo digitālo ekonomiku un uh, vecajiem, parastajiem ekonomikas modeļiem. Mums ir vajadzīgi nosacījumi, lai šie jaunie uzņēmē darbības modeļi, tas sniedz iespēju visai pasaules ekonomikai, ne tikai Eiropas Savienībai. Jā, liels paldies, es eh, esmu gatava ar jums kooperatīvi sadarboties, es esmu pārliecināta, ka mēs varēsim sastādīt labu atzinumu vadošai IMKO komitejai. Paldies, eh, tā par Dalas kundze, informēju jūs, ka grozījums var iesniegt par šo failu līdz 17. oktobrim 2014. Un tagad, dārgie kolēģi, tagad nākamais eh, punkts starp kārtībā, eh, kas ir diskusija. Es lūkšu Pasaules bankus ekspertus man tuvoties. Šeit mēs lepni lūdzu drīz Grauskungu, Gavīrija kungu un El Hifnavī kungu, mūsu godātos viesus. Kā, protams, arī Simon Davidelis kungu. good seeing you again. We met. Allez, on... take a seat, please. Allez. Messieurs, bienvenue dans notre commission. Godātiem kolēģi. Prieks ar jūs redzēt mūsu komitejā. Jūs atceraties, jau 2017. gada novembrī uzsākām sadarbību pēc kolēģa un uh, parlamenta vicepriekšsēdētāja Liberatska uh, iniciatīvas. Viņš arī ir zālē. Paldies viņam par šo iniciatīvu vēlreiz. Dargie kolēģi, jo es taču varu jūs uh, pie jums vērsties kā pie kolēģiem. Uh, kolēģi tātad no Pasaules bankas. Jūs mums šodien pastāstīsiet par Pasaules bankas aktivitātēm eh, specifiskos sektoros, eh, kas skar transportu, tā nedaudz vispārīgāk, un pēc tam arī konkrētāk eh, Balkānu reģionā. Došu vārdu jums visu pirms, Drīs Groskungs, jūs esat transporta departamenta no direktors. Uh, Pasaules bankā, un es uh, būšu ļoti stingra attiecībā uz laika limitu. Es, um, mums pēc uh, šīs diskusijas arī vēl darbiņi paredzēti. Tā kā lūdzu uh, nepārsniedziet jums atvēlētās minūtes, jo pēc tam es gribētu varbūt kolēģim uzdot jautājumus, būtu labi, ja mums atliktu vēl nedaudz laika pingpongam, tā teikt. Paldies, es sākšu ar Pasaules bankas vispārējo struktūru mūsu aktivitātēm visā pasaulē. Uh, Mani tagad pavada trīs kolēģi - Juans Gavīrijā, kas ir Pasaules bankas prakses menedžers Latvijas-Amerikas valstīm, un tad arī eksperts um, Balkan, kas atbild par Balkanu reģionu, Simons Davids Ellis, un uh, arī kolēģis uh, Elhifnāvī, kas vairāk atbild par uh, um, Turciju un Austrumu valstīm. Uh, Mēs vēlamies samazināt, uh, izskaust, tas ir pasaules nabadzību un uh, palielināt pasaules labklājību. Tātad uh, vēlamies samazināt um, šo nabadzības līmeni. Mēs. Bet tāpat laikā vēlamies uzlabot visu cilvēku labklājību. Ja varbūt atceraties jau otrā pasaules um, kara laikā uh, notika mm, uh, plaši zināma konference, uh, un jau toreiz aizsākās Pasaules bankas aktivitātes. Sākumā koncentrējāmies uz Latviju Amerikas valstīm, tad mums parādījās atzars IFC, investīciju atzars, kas palīdzēja attīstības valstīm ar kreditēšanu. 60. gados, eh, eh, kad Āfrikas valstis kļuva neatkarīgas, mēs eh, sākām koncentrēties uz pasaules nabadzīgākajām valstīm. Un 80. gados mēs pievienojām daudz gadu garantiju aģentūru, kas palīdz kompānijām, kas investē pārobežu kontekstā izveidojām arī uh, strīdu izšķiršanas mehānismu. Mums ir 140 biroji uh, Eiropas Savienībā un ārpus Eiropas Savienības. Vispār Eiropas Savienībā uh, ir mūsu galvenais akcionārs, 26,5% uh, visu akciju ir jūsu rokās, vairāk nekā ASV. Pat arī tehniski ASV ir 16% visu akciju, pēc tam ir Japāna, uh, pēc tam Ķīna un tad arī Indija. Bet uh, lielāka akciju daļa ir izplatīta uh, starp visiem mūsu biedriem, tie ir 46% akciju. Tātad pēdējā 40. 40. gadu beigās, 50. gadu sākumā mēs tikām izveidoti, tā teikt, koncentrējoties uz uh, uh, transportu izaugsmi, bez transporta izaugsme nevar notikt. Uh, tas nav iespējams, bet arī tagad ir ļoti daudz izaicinājumu ar mūsu priekšā. Āfrikā vispār tikpat labi kā nav ceļu infrastruktūras. Un šeit uh, pilsētvidēs uh, transporta infrastruktūra ir ārkārtīgi dārga. Āfrikā tā vispār nav pieejama. Tad eh, nevajadzētu aizmirst par klimata vienošanos. Transporta eh, joma ģenerē visvairāk emisiju, eh, un emisiju īpatsvars palielinās par 60%, izmantojamo transporta līdzekļu skaits palielināsies par 60%, nu mēs nevarēsim sasniegt Parīzes klimata vienošanās mērķus, neuzlabojot transporta sistēmas. Transporta mums izmaksa arī ļoti dārgi. Turklāt uh, trans, no transporta transporta līdzekļu negadījumos uh, bojā iet 1,3 uh, miljonu cilvēku katru gadu īpaši attīstības valstīs. Kāda ir mūsu mērķi? Mums ir četri mērķi. Pirmais - efektīvs transporta sektors, iekļaujošs, zaļš un drošs transporta sektors. Vēlamies piekļuvi pakalpojumiem, tirgiem, labākai attīstībai. Mēs uh, esam vislielākais transporta finansētājs globāli - 40 miljardi dolāru visā pasaulē, un uh, tie ir 17% no visu pasaules banku portfeļa visā pasaulē. Kā tad investējam šo mm, naudu? šos čet... Mēs investējam 178 projektos eh, šos 40 miljārdus un uh, visvairāk investējam uh, Dienvidā Āzijas reģionā vilcienos, uh, um, sabiedriskā transporta, uh, ceļu infrastruktūrā. Nākamais reģions ir Subsaharas Afrika. Uh, tajā investējam ap 8 miljārdiem. Trešais reģions ir Ķīna, Mongolija, Centrālāzija ar 7 miljārdiem, aptuveni 17% no visa finansējuma, Latīņa Amerika ar 5,6 miljārdiem infrastruktūras projektos. Te mēs vairāk koncentrējamies uz metro stacijām, sadarbojamies ar investīciju bankām. Uh, Nākamais reģions ir Eiropa, Austrum partnerības uh, valstis un Balkanu reģions 3,4 miljārdi, Austrumāzija un Klusa okeāna valstis ir 3 miljārdi un beigu beigās uh, tuvie Austrumi, Ziemeļāfrika, Afganistāna, Pakistāna 2,7 miljārdi. Bet uh, blakus finansējumam mēs uh, domājam arī par citām aktivitātēm un uh, piedāvājam arī mūsu ekspertīzi, strādājot uh, valstīm, teiksim, uh, konsult, konsultatīvie pakalpojumi, tehnisks know-how. Mums ir daudz ekspertu dažādās jomās, piemēram, pilsētu mobilitāte, inteliģentas sabiedriskā transporta sistēmas, multimodalais transports, glūda transporta schēmu funkcionēšana. Mums ir cita ekspertu grupa, kas atbild par infrastruktūru, finansēm, menedžmentu. Viegli jau kaut ko uzcelt, bet daudz grūtāk ir to arī uzturēt un uh, veikt apkopi. Mums ir eksperti attīstības koridoriem un reģionālajai integrācijai. Koridors sasaista divas vietas, bet kā nodrošināt ekonomisko uh, um, priekšrocību, ekonomiskos labumus, kā to panākt. Tad um, ce, drošības ceļiem. Es jau pieminēju 1,3 miljonu upuru katru gadu. Un zaļais transports, kā dekarbonizēt transportu. Tātad pa labi. Uz ekrāna jūs redzat um, citas uh, ekspertīzes jomas. Pirmā joma ir um, dzimumu vienlīdzība. Var jau piedāvāt transportu, bet kā panākt, ka to izmanto arī sievietes kādā Latīņa Amerikas valstī? Mēs apkarojam vardarbību tādās vietās kā Kongo Demokrātiskā republika, Centrāla Afrikas republika, Boko Haram kontrolētās jomas Kamerūnā. Tur ļoti bieži um, uzņēmējus vienkārši nolaupa uh, Un nu, te mums tiešām daudz kas jādara, lai uzlabotu drošības situāciju. Tad um, uz tranzītu orientētā attīstība. Var jau piedāvāt kaut kāds atsevišķus transporta mezglus, bet kā to visu virzīt uz tranzītu, kā izveidot sasaistītu sistēmu, kā panākt uh, sociālo, labu sociālo un vides situāciju. Nu, šeit tas ir viss pēdējais laiks pārskatam. Man šķiet, man vēl palika pusotra minūte. Esmu šo to ietaupījis, tā kā nododu šo pusotru minūti Gavīriekungam. Es paldies priekšsēdētāju un transporta komitejas deputāti. Es parunāšu par investīcijām Eiropas Savienībām, parunāšu par tendencēm, kas parādās, par eh, to, ko vēlamies jums piedāvāt. Kopš 47. gada, varbūt nākamo slaidu, Pasaules eh, banka bija tās ilgstošas saistības šī brīža dalību valstīs – Īpaši tagad, kad Eiropas Savienība tikusi paplašināta, jūs redzat grafiku, kā tas notika, aptuveni eh, ņemot vērā paplašināšanās kārtas pēdējo, nu, vairāk kā 50 gadu laikā. Pēdējo divu gadu laikā šādu izmaiņu bija daudz vairāk nekā agrāk. Kāda Pasaules bankas loma Eiropas Savienībā? Ko mēs darām? Kādas ir tendences? Mēs piemērojam globālu zināšanas un um, attīstības risinājumus. ko attīsta dalību valstis. Mēs atbalstām sarežģītas struktūrālas reformas, palīdzam investīciju deficītus likvidēt, um, mm, īpaši reģionos, kas te daudz atpaliek. Pagaidām tad arī iestādes institucionālo pusi stiprinam. Teiksim, mēs tagad piedāvājam ilgtermiņā aizdevumus um, atsevišķās valstīs, teiksim, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā un Horvātijā. un mēģinām mācīties no Eiropas un pielāgoties arī uh, zemāku ien, ie, ienākumu kontekstam. Es domāju, ka mūsu globāla pieredze var palīdzēt tieši pielāgoties šo zemo ienākumu specifikai. Un te mums ir vairāki projekti. Teiksim, uh, eh, Rieko osta Horvātijā tāda eh, ļoti interesanta vieta, kur tiek īstenots viens no mūsu projektiem. Ko mēs darām ES un kaimiņu valstīs? ES. Mums ir um, zināšanu produkti, kas ir konsultatīvo pakalpojumu, tehniskās palīdzības un finansēšanas kombinācija tātad dalība, mana dalība valstis vai no, no mūsu trustu fondiem vai izmantojot globālus fondus, Green Grow, piemēram, vai uh, projekti ceļu, infrastruktūras uzlabošanai vai katastrofu uh, saku likvidēšanai. Mums ir arī uh, tādi konkrēti aizdevumu projekti, šobrīd 19 plus 1. Uh, ko īstenosim vēlāk. Mums ir aktīvi projekti šobrīd 23 un mums ir aktīvas, aktīvi analītiskie atbalsta konsultatīvie pakalpojumi. 27 šobrīd. Kaimiņu valstīs eh, mums eh, ir kopsumā 2,8 miljārdi, ko mm, ieguldam lauku reģionu un starp pilsētu vidē. Daudz uh, investējam arī dzelzceļos, uh, ostās un uh, uh iekšējo ūdens ceļu kuģniecībām un arī daudzos citos transporta veidos, kā arī ir netransporta investīcijas. Kas ir problēmas, ar ko saskaramies? Varbūt trīs blokos. Jūs runājāt eh, šeit eh, pavisam nesen par to, ka, ka reformas ir grūti īstenojamas, pat ļoti tādā progresīvā vidē. Un mūs parasti aicina tad, kad ir tāds īpaši smagas reformu situācijas, piemēram, polijām. Arī tad jā, jāreformē tas ļoti liels eh, dzelzceļa uzņēmums eh, visām izrietošajām sociālajām saistībām vai jāmodernizē transports, eh, jāpiesaista digitālas platformas, jārunā vairāk par ceļu drošību. Investīciju plāns jāsastāda. Tur īstenošana ļoti problemātiska. Un globālas zināšanas un tīkli uh, var būt ļoti noderīgi. Un paldies, ka pieaicināt mūs, mūsu ekspertus eh, šādās situācijās. Mēs ļoti labprāt piedalāmies. Otrais bloks e - ES un Pasaules banku sadarbība. Ja mēs runājam vienā balsī, mūs labāk sadzird. Tas ir interesanti arī ES. Varbūt runāt eh, vienā balsī ar Pasaules banku. Partnerība uzlabo finansēšanas iespējas. Mēs uh, atbalstām Eiropas finansēšanas iestādes, teiksim, jā, tām ir uh, deficīti. Dažreiz uh, mēs varam sakombinēt uh, dažādus instrumentus, kaut ko papildināt. Tas ļoti, ļoti ievērojami palīdzību var sniegt. Tātad ir šie, šīs papildinošās uh, iemaņas. Ar, teiksim, darba aspekti, darba likumdošanas aspekti uh, dažkārt ir interesanti. Un arī, protams, finansējums, bet arī regulatīvie ietvari. Trešais bloks. Dažkārt Eiropas Savienība, Pasaules banka var būt domstarpības par reformām prioritātēm, un te, protams, var mācīties vienam no otra, notestēt viens otra teorijas vai eh, projektu dzīvotspējīgumu. spējīgumu var runāt par inovācijām un uh, tad uh, mēs arī izskatot ES aizdevumu situāciju mm, varam mainīt arī mūsu pieju. Uh, piemēram, mēs sadarbojamies ar mm, uzņēmumu, kas ievieš ceļa nodevas izstrādā visu šo elektronisko sistēmu, tur mēs daudz uh, um, esam pielāgojušies un um, tādēļ paplašinājuši mūsu redzes lokus arī. Nākamais slaids, uh, kas varētu būt uh, nākotnes izaicinājumi, protams, emisiju apkarošana. Mm, tas tāda paliekoša problēma, kas um, piespiež mūs darboties. Te šeit, teiksim, TNT transporta koridoru projekts ir tāds tiešām ekscelences projekts Eiropā. Pieprasa, protams, investīcijas un daudz darba, bet uh, uzlabos loģistiku, uh, piesaistīs līdzekļus, uh, paaugstinās dzīves standartu, ka tas ir ļoti labi. Tad arī mobilitāte un uh, dzimumu vienlīdzība Bet par eh, to nevajadzētu aizmirst. Vēl viens izaicinājums ir reģionālā integrācija, ne tikai Eiropā, bet arī ārpus Eiropas, drošības ceļiem, ko pieminēja Francija, un dzelzceļa reforma ar nolūku palīdzēt Eiropas Savienībai uzlabot uh, dzelzceļa transportu. Un īpaši, lai virzītu šīs, eh, šīs reformas arī kaimiņa valstīs, jo tur eh, dzelzceļa sektors ir eh, tāds nedaudz atpalicis. Paldies, vēl 30 sekundes man palika. Paldies, es tikai gribētu pateikt ka Elis kungs eh, pilnībā visu prezentēja. Viņam ir desmit minūtes. Paldies! Sveicināti! Es teicu desmit minūtes, lai jūs varētu tā vispārīgi pateikt, kas ir jūsu prezentācijā teikts. Mums taču arī ir jābūt iespējai ar jums diskutēt. Nu, varbūt tad došu jums piecas, nevis desmit minūtes. Varbūt pat četrās varu iekļauties, saka Elis kungs. Es runāšu par darbu kaimiņu valstīs, eh, ņemot vērā Turciju, Rietumbalkāns un uh, Austrum partnerības valstis. Mēs, protams, šajās valstīs projektus uh, pavadām nedaudz citādāk nekā Eiropas Savienībā, jo situācija ir atšķirīga, runājot gan par infrastruktūras trūkumiem, gan arī citiem parametriem. Mēs ļoti daudz sadarbojamies ar uh, klientu valdībām, uh, NIR un MUV ģenerāldirekcijām. direkcijām Eiropas komisijā ir arī transporta tīkli, kas, protams, ir prioritārāki nekā citi, ir eh, Dienvidu Austrum Eiropas uh, transporta observatorijā eh, Rietumbalkānos, mums ir arī Austrum partnerības transporta panelis, Austrum partnerības valstīs. Uh, EIB, EBRD, visas šīs bankas arī ar mums sadarbojas. Ja mēs runājam par pārvaldību, tai ir vairāki līmeņi. E, šajās valstīs pēdējā laikā ir vērojams tāds tālējošs decentralizācijas process. Daudzas kompetences tiek nodotas vietējam līmenim, bet nevienmēr vietējā līmenī ir nepieciešamā kapacitāte un iemaņas, lai darbu paveiktu. Pasaules banka arī. Um, ļauj satikties reģionāliem partneriem. Pirms dažām nedēļām Serbijā bija konference ar nosaukumu Izprast riskus, runājot par to, kādas vājās vietas, vājie punkti ir katrai Rietumu Balkānu valstīm. Ja runājam par līdzekļu aizdošanu, mēs aizdodam gan īpašiem projektiem, gan arī programmām. Mēs arī izvirzām politiskās prioritātes un daudz analītiskā darba tāpat tiek veikts. Reģionālā savienojamība ir viens no galvenajiem uh, mūsu uzdevumiem, lai Eiropas Savienība būtu labāk savienota ar citām valstīm. Mēs arī uh, palīdzam uh, uzlabot transporta caurlaidību koridoros, palīdzam robežu apsardzības aktivitātēs. Uh, Eh, radot jaunus koridorus, ārkārtīgi daudz resursu tiek iztērēts, bet nevienmēr pietiekam daudz līdzekļu tiek eh, pataupīt arī uh, uzturēšanas operācijām. Ja esat bijusi Rietumu Balkānos, jūs zināt, ka, piemēram, klimata katastrofas un gaisa kvalitāte ir ļoti būtisks jautājums daudzas no vispiesārņotākajām. Daudzas valsts, kur ir ļoti piesārņots gaiss, atrodas tieši Rietumu Balkānos. Tādēļ arī sabiedriskā transporta plašāka izmantošana šeit būtu jāprioritizē. Šis, šī ir daļa no dzelzceļa Bosnijā, un vai jūs tam ticat vai nē, tā ir dzelzceļa stācija, ko redzat attēlā, un dzelzceļa platforma. Jāsaka, ka dzelzceļa izmantošana Rietumbalkānos samazinās ļoti strauji. Ļoti daudz tādēļ strādājam, lai uh, reformētu uh, dzelzceļa transportu. Mēs nerunājam tikai par infrastruktūru, bet arī par uzņēmumiem, kas ir atbildīgi par pārvaldību. Mēs sadarbojamies arī ar atbilstošo valstu pašvaldībām, lai uzlabotu arī uh, sociālo pakalpojumu pieejamību, lai cilvēki, pateicoties transportam, varētu arī vieglāk piekļūt veselības aprūpas pakalpojumiem, un tāpat arī tiek sniegta aizdevumi lauksaimniecībai un citām nozarēm. Mēs ļoti daudz uh, sadarbojamies arī ar austrumu partnerības valstīm, uh, kopīgiem spēkiem, ar NIR un MUV ģenerālu direkciju tiek uh, vairāki projekti finansēti un pavadīti, un mēs esam izvērtējuši, ko mēs varam panākt. Mēs ceram, ka valdības, slēdzot ar mums tādas divpusējas līgumas, arī patiešām šos projektus īstenos pēc labākās sirdsapziņas. Ceļu satiksmes drošība arī ir jautājums, kas mums ir ļoti svarīgs. Eh, šajās valstīs eh, satiksmes negadījumos eh, vidēji iet bojā divreiz, trīsreiz vairāk cilvēku. Mēs rūpīgi tādēļ analizējam pieejamos datus. Ir jābūt arī labākai mm, kontroļu sistēmai. Ir, mēs arī varējām samazināt par 25% mirstību uz ceļiem, pateicoties automātiskiem radariem uz ceļiem. Austrumu partnerības valstīs arī ļoti daudz uzmanības tiek pievērsts loģistikai. Dažās, pa dažām no šīm valstīm tiek pārvadāts ārkārtīgi daudz kravu. Arī inteliģents transporta sistēmas mums šķiet ļoti nozīmīgas. Turcija. Daži vārdi par to. Tas ir pēdējais attēls. Tas ir projekts, kur sadarbojamies Izmirā, lai izveidotu tādu integrētu transportu plānošanas projektu. Mēs vēlamies uzlabot arī inteliģentu viedu transporta sistēmu arhitektūru, kā arī uh, dzelzceļu loģistiku. Šķiet, ka esmu jau savu laiku izsmēlis. Paldies! Paldies par prezentāciju! Domāju, ka esat pelnījis aplausus. Tagad vērsīšos pie jūsu kolēģi. Jums tāpat piecas minūtes. Jūs nevēlaties runāt? C'est très rare que la Banque mondiale refuse son temps de parole. Patiešām, nu, tas ir nepieredzēts, ka kāds atsakās izmantot savu runāšanas laiku. Labi, tad varēsim to veltīt debatēm. Vim Fandekamp, jūs sākat, lūdzu. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmām kārtām gribēju izteikt eh, komplimentu Liberācka kungam par eh, šī pasākuma organizēšanu. Uh, Jā, nu varbūt dzimuma līdztiesība šeit no Pasaules bankas vēl netiek demonstrēta pilnā apmērā, bet eh, šie četri kungi patiešām eh, man iespaidoja ar savu prezentāciju. Tad, kad es mācījos vidusskolā, mācījos par Bretonvudas uh, eh, nolīgumu un to, ka Pasaules banka tika radīta, lai palīdzētu uh, grūtībās nonākušiem reģioniem. Uh, Ko tad jūs vēl darāt Eiropas Savienībā? Es īsti to nesaprotu. Man šķiet, ka ES ir ļoti bagāta. Jā, mēs varbūt esam nedaudz paslinki. Varbūt, ka jums vajadzētu vairāk uzmanības pievērst Bangladešai, Mjāņmai, Āfrikas valstīm. Ko tad jūs darāt bagātajos rietumos? Turcija, Rietuma, Balkāna, Ukraina, jā, jā, tas viss man ir saprotams. Bet ko jūs darāt Eiropas Savienībā? Kas jums šeit meklējams? EIB direktors, tad, kad viņš pie mums ierodas, uh, alaži stāsta, cik daudz peļņas viņi ir guvuši, un tas mani padara visai satrauktu. Es uzskatu, ka EIB ir banka ar tādu sabiedrisku funkciju. Tādēļ otrs jautājums - vai jūs gūstat peļņu? Trešais jautājums - sadarbība ar Eiropas Investīciju banku. Ja runājām par uh, konkurenci, es varu ļoti labi stādīties priekšā, ka Pasaules banka kaut ko finansē un EIB kaut ko nefinansē. Kā tas uh, praksē viss izskatās? Priekšsēdētāji, es nestrādāju, es nu pat biju vēl Ķīnas delegācijā. Uh, Un tur ļoti bieži tiek runāts par um, Āzijas infrastruktūras un investīciju banku. Kā norisinās jūsu sadarbība ar um, Āzijas infrastruktūras un uh, investīciju banku? Protams, tā ir komunistiska institūcija, un viņi arī ir uzsākuši šo One Belt, One Road iniciatīvu, lai kolonizētu Eiropu. Nu, kā norisinās jūsu sadarbība ar šo banku? Paldies! Paldies, uh, Vim Vandekampa uh, kungs, jūs nesat uh, uh, zaudējis nekripatiņu no savu vaisirdīguma. Paldies par to, Ļukaševskas kundze. Paldies! Pasaules banka patiešām dara ļoti daudz eh, arī manā reģionā, un mums ļoti daudz palīdzēja pirms iestājamies ES. Tagad ir eh, četras valstis palikušas - Bulgārija, Horvātija, Rumānija, kas eh, izmanto jūsu finansējumu. Jūsu tīmekļa vietnē atradu arī informāciju par manu dzimteni - Poliju. Es izlasīju, ka pēdējais transportam veltītais projekts tika īstenots 15. gadā. Uh, Tam svētību vēl deva iepriekšējā valdība. Vai šajā teritorijā joprojām kaut kas notiek, vai pašreizējā valdība kaut ko dara, vai tā ar jums sadarbojas, vai tā mēģina klauvēt pie jūsu durvīm, lai saņemtu finansējumu, vai nē? Otrs jautājums. Vai jūs tiekaties arī ar citu ES dalību valstu valdībām? Lai runātu par cīņu pret gaisa piesārņojumu. Vai ir iespējams izmantot arī kaut kādus īpašus instrumentus? Kā labāk arī vietējās pašvaldības un mazākas struktūras var cīnīties pret gaisa piesārņojumu, kas ir nopietna problēma. Tagad Delmontes kundze. Paldies! Pirmām kārtām jautājums. Mēs dzirdējām, ko visu Pasaules banka finansē. Kā tā atlasa finansējumos projektus? Otrs jautājums, ja mēs runājam par uh, Rietumbalkāniem, Ķīna arī ļoti aktīvi iesaistās dažādu projektu finansēšanā, arī būvējot šo jauno zīda ceļu. Ko jūs par to domājat? Un par kādu veidu investīcijām mēs varam runāt, vai tās ir tiešas investīcijas? vai e, tas netiek tik ļoti uzsvērts? Ir arī tā sauktā transporta savienība, kas tika izveidota Berlīnē. Ko jūs par to domājat? Un kādas ir jūsu attiecības ar Balkānu valstīm bija arī kāda konference Prištinā un mēs budžeta eh, transporta komitejā eh, konstatējam, ka ir atšķirīgas intereses. Ir citi, kas eh, vairāk pievēršas vietējiem transportam, infrastruktūras finansēšanai šajā jomā. Uh, un citi atkal vairāk domā par tādu vērienīgu projektu realizāciju. Un uh, referendums Maķedonijā arī neguva milzīgus panākumus, kā tas varētu ietekmēt uh, projektu turpmāko realizāciju. Pēdējais jautājums par turismu. Kādas investīcijas jūs uh, piesaistāt šajā jomā? Es zinu, ka Melnkalnē, piemēram, Persijas līča valstis investē. Tiek investēts arī e, jaunos lidojumu maršrutos, bet ir tikuši finansēti arī projektu turismu jomā. Paldies! Paldies! Un tagad Kīts Teilora kungs. Vēlties runāt? Protams! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies uh, par šo prezentāciju. Tas pat tiešām uh, e, ir kā balzams manai sirdī, ka e, Pasaules banka tik ļoti vēlas veicināt dzimumu līdztiesību transporta jomā. Es nezinu, vai tas patiešām kaut kā ir atsaucies jūsu organizācijā. Jūsu delegācija simtprocentīgi e, sastāv no vīriešiem. Vai jums tas šķiet pieņemami? Vai jums ir arī kādi, e, kādas e, kolēģis sievietes, un ja nē, tad e, kādēļ nē, un ja ir, tad kādēļ viņas nav ieradušās? Bon, ça mérite d'être direct, mais comme vous avez fait le choix. Bet jums taču komitejā ir priekšsēdētājs ievieta. Paskatieties, Tēlor kungs, es šeit esmu klāt. Vandekāmpa kungs, jūs gribat, eh, jūs man glaimojat, bet tad noteikti, nu, tam ir kaut kāds iemesls, eh, jums kaut kas ir prātā. Liberatska kungs, tie ir jūsu viesi, nu, tad es jums dodu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šiem laipnajiem vārdiem. Ja runājam par sievietēm. Karla Gonzālesa Karvahala arī ir um, Pasaules bankas valdē. Paldies arī Vīmam Fande Kampam par laipniem vārdiem. Man ir ļoti patīkam ar jums, Alaži, sadarboties. Kādēļ tad Pasaules banka ir ieradusies? Es gribēju izveidot uh, tādas ļoti ilgtspējīgas un labas attiecības starp Pasaules banku un Eiropas parlamentu. Kādēļ transporta komitejai tas ir svarīgi? Es šeit redzu tādas daudzas būtiskas paralēles. Mums ir daudz kā kopīga. Mums ir kopīgas prioritātes - iekļaujošs transports, drošs transports, zaļš transports. Un Pasaules banka domā par ieguvumu radīšanu, nevis peļņas gūšanu. Tādēļ es uzskatu, ka mūsu sadarbība patiešām ir ieguvums visiem. Infrastruktūras finansējums, pasā, pilsēta transports, globāls transports. Un kas tad ir Eiropā? Eiropā arī ir transporta koridori. Mēs vēlamies būt labāk savienot ar saviem kaimiņiem, ar kaimiņu valstīm. Tīkli, kas ir saskaņoti gan kontinentālā, gan globālā plāksnē, ceļi, koridori, dzelzceļi globāla analīze, mācīšanās no Eiropas. Tas ir ļoti svarīgi. Jūs citus motivējat mācīties no Eiropas pieredzes, un mums patiešām ir nopietna pieredze gūta. Visbeidzot, prioritātes - dzelzceļš, jūras transports. Tas viss mūs vieno, tas ir kopīgs, tas kopīgais. Uh, vienojušies elements mūsu komitejai un jums. Mēs vēlamies arī krāvas pārvadāt videi draudzīgā veidā, domājot par ieguvumiem, labklājību, darba vietām un, protams, vēlamies, lai mūsu tautsāmniecība būtu konkurētspējīga. Mēs esam tātad ļoti tuvi uh, savā pasaules uztverē. Paldies, ka esat ieradušies. Paldies arī visiem kolēģiem, kas izteicās. Dāma un kungi, paldies par šo iespēju ar jums tikties un gribētu jūs 6.30 eh, eh, pēc vietējā laika uzaicināt arī uz kokteili. Paldies, Liberātska kungs, arī priekšsēdētājai ir jautājums. Jūs pieminējāt, kādi mērķi ir jāsasniedz, bet jūs neminējāt, kā projekti tiek atlasīti, pēc kādiem kritērijiem. Vai, piemēram, klimata pārmaiņas, energoefektivitāte ir pirmais kritērijs. Jūs runājat arī daudz par tādu ilgtspējīgu pilsētu mobilitāti. Vai jūs domājat arī par. Uh, lauku zonām, kā labāk tās savienot ar pilsētu. Jādomā arī par perspektīvu, vai uh, Pasaules banka par to domā, nu, kas notiks pēc 10, 20 gadiem. Nu, varbūt, ka uh, tādas, tāda individuālā automobīļa vairs nebūs. Cilvēki uh, kopīgi brauks uz darbu. Uh, Kāds ir šis nākotnes scenārijs? Mums jādomā arī par pārorientēšanos. Piemēram, valdības bieži vien piedāvā tādus 40 gadus novecojušus projektus ar vecām dzelzceļa stācijām, novecojušām lidostām un tā tālāk. Un vai jūs arī tādus mazāka mēroga projektus finansējat? Uh, kā e, labāk garantēt e, pārvaldību vai sadarbojoties ar vietējām, reģionālajām vai e, nacionālajām iestādēm. Nu jā, beigās e, man sanāca nevis vienu, bet četrus jautājumus uzdot. Es atvainojos, kurš sāks? Labi. Es e, tagad uzstāšos pirmais, saka runātājs, pirmām kārtām atbildēšu uz priekšsēdētājs kundzes jautājumiem. Kā mēs atlasām šos projektus? Uh, Pasaules bankai ir 189 dalību valstis, un ja ir kādi projekti, mēs piedāvājam izstrādāt partnerības uh, ietvaru, kā mēs varam palīdzēt attiecīgajai valstī, ko viņi piedāvā no savas puses, kādas ir prioritātes, kas tiek darīts uz vietas. Tātad, ja mēs runājam par transporta nozari, pirmām kārtām prioritāte tiek piešķirta uh, Um, zaļām, uh, zemu izmešu transportam. Mēs arī domājam par perspektīvām. Esam izveidojuši tādu kā koalīciju pirms pusotra gada uh, kopā ar uh, divpusējām, daudzpusējām investīciju bankām. Mums ir partneri visā pasaulē. Ir arī globālās mobilitātes ziņojums uh, sagatavots, kur tiek pieminēts klimats, zaļums, uh, mobilitāte un pieejamība. Tie ir eh, šie, varētu teikt, četri vaļi, uz kuriem balstās mūsu projekti. Galvenie atlases kritēriji pēc tam tiek sagatavota rīcības ceļa karte, nosakot, kādas um, aktivitātes valstīm ir jāizvērš, lai šos mērķus sasniegtu. Tagad gribētu reaģēt uh, uz Liberācka kunga komentāru, kādēļ mēs vēlamies sadarboties ar Eiropu. Protams, mūsu sadarbība ir tāda, norisinās tādā ļoti augstā līmenī, un mēs uh, tās zināšanas, to pieredzi, ko gūstam šeit, varam izmantot arī sniedzot aizdomus citām valstīm. Arī Bangladešā nesen bijām, apspriedām jaunus projektus un arī Horvātijā. Mēs izmantojam šeit gūto pieredzi un pateicoties uh, daudziem finansējuma avotiem, mēs varējām arī viņiem piedāvāt zemākas procentu likmes. Mēs arī piedāvājam refinansēšanas iespējas. Uh, Uh, uz izdevīgākiem noteikumiem balstoties. Kā izmantot arī šo svirošanas efektu, lai finansētu projektus un piesaistītu atbilstošo finansējumu? Tas ir ļoti svarīgi. Un mēs vēlamies šeit gūto pieredzi un zināšanas eksportēt arī uz mazāk attīstītām valstīm. Vai mēs esam uh, tāds uh, alkatīgu kapitālistu variņš? Es gribēju nedaudz pastāstīt, ko nozīmē īsti valsts, Pasaules banka. Visas valstis ir um, maksājušas savas nodevas Pasaules bankai. 7,5 miljārdi bija pagājušajā gadā iemaksāti. Mēs sākam ar 17 miljardiem kapitāla kas tika iemaksāti kopš 44. gada, esam naudu nopelnījuši aizdodot valstīm, kas ir bagātākas, un mūsu kapitāls tagad ir 42 miljārdi. 17 miljārdi, kas tika iemaksāti sākumā, pēc tam gūtā peļņa un nopelnīto naudu, ko Eh, tātad nopelnītā nauda, ko esam nopelnījuši pateicoties aizdevumiem bagātākām valstīm, pēc tam tiek aizdota par zemākiem procentiem nabadzīgākām valstīm. Un visi mūsu donori patiešām veic eh, saulaicīgi savus iemaksas, un eh, mums ir drošs kapitāls, mums ir tādi arī ļoti dāsni um, donori. Patiesībā tās iemaksas, ko um, e Pasaules bankas dalību valstis ir iemaksājušas, ir zemākas nekā um, tas, ko esam kā aizdevums piešķīruši nabadzīgākām valstīm. Vatikāmpa kungs, ja vidusskolā jums mācīja, ka mēs esam banka, kas domāta nabadzīgām valstīm, jums ir pilnīga taisnība, jūsu skolotājiem bija pilnīga taisnība. Ir uh, līdzekļu, ko mēs piešķiram tikai valstīm ar zemu ienākumu līmeni, un šādi projekti nekad netiks finansēti bagātās valstīs. Ja jums ir finansējams infrastruktūras projekts, kādēļ tad jūs izvēlties doties pie Pasaules bankas? mēs sniedzam aizdevumus uz visai aizdevīgiem procentiem, pat um, ķīnieši vēlas no mums aizņemties. Viņi principā varētu mūs nopirkt, nu, desmitkārtīgi nopirkt, bet kādēļ viņi no mums uh, aizņemas ne jau tādēļ, lai izbūvētu, piemēram, dzelzceļa eh, līniju no vienas pilsētas uz otru, bet lai domātu arī, kā labāk um, finansēt un pārvaldīt savus uh, mobilitātes projektus. Jūs uzdevāt arī jautājumu par Eiropas investīciju banku un mūsu sadarbību ar to. Eh, viņiem tagad ir eh, visai apjomīgs kapitāls, bet eh, viņiem nu gandrīz nav neviena darbinieka. Mum, pie mums strādā 12 tūkstoši cilvēku, un daudzi no EIB projektiem um, tagad ir nepilnvērtīgi finansēti, un arī uh, Belt and Road iniciatīvu viņi nefinansē. To finansē Āzijas attīstības banka, Pasaules banka un vēl citas finanšu institūcijas. Es kādreiz uh, biju Pasaules bankas pārstāvs Papua Jaungvinējā, uh, mazās uh, salās arhipelāgos. Um, uh, Klusajā okeānā mēs tur eh, patiešām daudz projekts varējām izvērst un ļoti daudz projekts arī līdzfinansēja EIB un citas uh, institūcijas. Mums ir jādomā, kā EIB un Pasaules bankas uh, iespējas un gūto pieredzi vislabāk izmantot arī Eiropā. Lokoševskas kundze uzdeva jautājumu par Poliju, varbūt, ka kolēģis labāk varēs uz to atbildēt. Un tad vēl bija jautājums par eh, finansējuma integrēšanu, apvienojot to ar kohēzijas fondu līdzekļiem. Mans kolēģis par to pastāstīs. Paldies. Good. Uh, un uh, Ms. Lukaševska? Lukaševskas kundzes jautājums par uh, programmēšanu Polijā. Jā, Pasaules banka ļoti lepna, ka mēs piedalījāmies. Tas mēs nebija tik sen atpakaļ. Uh, restruktūrēšanas projektā. Un uh, varbūt tas pat viens no lielākajiem uh, projektiem, uh, tas, kas mums vispār ir bijis, un tas bija ļoti panākumiem bagāts. Un mēs bijām ļoti apņēmīgi, un uh, bija arī šis dažādi aspekti, un banka atbalstīja, un rezultāts bija ļoti labs. Jūs noteikti to visu zināt, un bija arī projekts par ceļiem, uh, Tas arī bija nesen, tas bija projekts, kas par jūsu jautājumu, ko mēs esam izdarījuši kopš tā laika, kā jūs zināt, tādēļ, ka ņemot vērā ieņēmumu līmeni Polijā, un mēs strādājam galvenokārt tajās reģionos, kurā ir mazāk ienākumi, sniedzām tehnisko palīdzību pilsētām Polijā. Atvainojos, ka nepareizi būtu izrunāšu. Belistokā, Ljubļinā, Sešavā un mēs raudzījāmies, kā izstrādāt ilgspējīgas eh, pilsētu projektus transporta jomā. Un eh, valdība pieņem lēmumu sniegt arī tehnisko atbalstu. Un nesen arī, ko mēs izdarījām kopā ar Polijas valdību, veicām analīzi kā stiprināt uh, ceļu struktūru, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības. Un par polijas ceļiem mēs raudzījāmies, kā finansējums to visu varētu virzīt uz priekšu. Un polijas valdība nesen signalizēja, ka tā vēlas saņemt atbalstu no Pasaules bankas. Jautājums par Melnkalni. Transporta jomā īpaši mēs neesam tur iesaistījušies, bet Melnkalns gadījumā ir lieli transporta projekti, kas tiek finansēti no citiem avotiem. Un tas uh, ir ar lielu ietekmi valsts fiskālajā programmā, bet esam ļoti aktīvi citās Rietumbalkānu valstīs transporta. Atbildēju, aizmirsu arī vēl uh, kolēģim atbildēt uh, par uh, dzimumu līdztiesību jautājumu. Desmit no globāli strādājušiem šiem transportā ir trīs sievietes no desmit. Tātad uh, par līdztiesību visā bātā, bankā ir 22, 23 un no darbiniekiem nevis vadības līmeni 37% eh, ir sievietes tieši transporta jomā. Un eh, domāju, ka rīkosimies, lai būtu 50 dalīkungs. Esmu ļoti lepns, ka arī vienā nodaļā, kas strādā tieši transporta jūsu valstī, ir uh, vairākums sievietes. Es ceru, ka nākamais uh, Pasaules bankas pre uh, prezidents būs sieviete, būs prezidente. Jo mm, šādi dzimumu vienlīdzības pieeja būtu arī redzama darbos. Paldies mūsu viesiem! Paldies par šo diskusiju, un es ceru, ka būs uh, varbūt cita iespēja apmainīties viedokļiem, jo tas tiešām bija ļoti interesanti. Paldies uh, par to, ka bijāt uh, šodien komitejā. Mēs tikai sākam, mums ir milzīgi daudz projektu, mobilitāte, šī sadarbspēja, visa šī klimata tematika, transports, zaļais transports, tas viss. Um, tagad ar to nodarbosimies daudz vairāk. Jūs teicāt pareizi, šo problēmu nevar atrisināt ne, ne 5, ne 10 gadu laikā. Tās jādara ilgtermiņā. Tātad, liels paldies Pasaules bankai par ierašanos. Paldies Liberācka kungam, kurš mūs uzaicina uh, uz kokteili no pulksten 18.45 uh, līdz 9. Uh, Un pieņemšana notiks ASP salonā. Nu, tepat uh, uh, nulles stāvā. Es, diemžēl, nevarēšu piedalīties. Nu, man ir citi darbiņi, varbūt citreiz. Ļoti labprāt. Citādi liels paldies jums par sadarbību un uz drīzu tikšanos. Jā.